Sāksim darbu pēcpusdienas sesijā. Mums ir paredzēts kopīgās debats par apvārsni 2020. Un tagad mēs dosim vārdu visiem referentiem, katram 5 minūtes. Katram tiesību aktam ir savs referents, un tāpēc bez liekas kavēšanās uh, došu vārdu Terezai Rierē Madurellai. Paldies, priekšsēdētāji. Ir ļoti grūti mēģināt pastāstīt dažās minūtēs par vienošanos, kas esam panākuši daudz mēnešu darba rezultātā. Kā jūs visi atceraties? Pēdējos trialogos par apvārsni 2020 šīs trialoga sanāksmes notika pirms uh, vasaras, un mums uh, izdevās panākt politisku vienošanos ar padomi par uh, programmas turpināšanu un par budžeta organizāciju. Kā jūs zinat, mums izdevās veikt šo iekšējo sadalījumu procentuālās daļās, un mēs joprojām gaidam galīgo vienošanos finanšu mm, ietvarā. Eiropas parlamentā esam ļoti apmierināti ar šo vienošanos. Esam pārliecināti, ka laba vienošanās tika panākta, kas nodrošina kvalitatīvas programmas apvāršana 2020 ietvaros. Tādējādi tas dod milzīgu potenciālu un iespējas uzlabot mūsu pētniecības un inovāciju sistēmas. Es patiesi uzskatu, ka parlaments ar savu darbu ir devis lielu ieguldījumu, lai uzlabotu komisijas priekšlikumu dažādos veidos. Un minēšu dažus piemērus. Svarīgākie elementi šajā vienošanā. Ietvaru programmu varēs uh, izplatīt uh, labāko pieredzi, izcilību. Tātad uh, šiem ekscelences centriem, izcilības centriem būs pašiem savs budžets. Un, jo kopā ar Uh, Science for Society, tātad zinātne sabiedrībai programmu. Tā būs daļa jaunajā programmā, kas ietilps trīs pīlāros, ko ir uzsnājusi komisija. Tāpat gribu norādīt, ka uh, zinātne sabiedrībai uh, šī programma paredz ļoti interesants pasākums, kuri, mūsuprāt, paplašinās sociālo bāzi pētniecībai un zinātnei. Un tādā veidā mēs nonāksim pie tādas atbildīgākas uh, sistēmas uh, zinātnē un pētniecībā. Izolēta sistēma vienmēr ir vāja, un Eiropas Savienībai nepieciešama spēcīga uh, zinātnes un inovāciju sistēma. Vēl viens aspekts, uz ko gribētu norādīt pavisam ātri. Marī Kirī programma, ko arī šī vienošanās stiprina, jo tur budžeta piešķīrums ir eh, krietni palielināts salīdzinot ar sākotnējo komisijas paredzēto. Marīka arī programmas darbības zinātnes un eh, inovāciju jomā ir eh, ļoti atzītas. Un arī tur finansējuma procentuālā daļa tika palielināta. Investīcijas zaļajos enerģijas veidos tas arī tika stiprināts. Tas dos savu ieguldījumu cīņā pret klimatiskajām izmaiņām. Kā es teicu, galīgā vienošanās bija ļoti apmierinoša, man šķiet, visām pusēm. Tāpat uzskatu, ka panākot šo vienošanos, mēs varēsim nodrošināt labāku un plašāku līdzdalību programmas atsevišķās daļās Un nevis tikai tāpēc, ka būtiska budžeta līdzekļu daļa būs paredzēta maziem vidējiem uzņēmumiem, bet arī tāpēc, ka šis jaunais instruments maziem vidējiem uzņēmumiem saņems pats savu budžetu, kurš būs uh, pietiekams, kā arī parlaments to prasīja. Gribu atgādināt, ka atbalsts eh, MBU sākumā bija viena no parlamenta galvenajām prioritātēm. Šis atbalsts eh, tiks stiprinās, būs ātrās rīcības instruments, tātad darbībai no lejas uz augšu, lai atvērtu iespējas uh, tādiem steidzamiem jautājumiem, lietām, kas varētu rasties programmas īstenošanā, lai šos jautājumus varētu ātri atrisināt un lai panāktu nepieciešamos rezultātus pēc iespējas īsākā laika sprīdī. Kā es teicu, būs uzlabots finansējums daudziem projektiem, un tas uh, savukārt dos ieguldījumu šo projektu izpildē. Pateicoties šai vienošanai, pirmo reizi ietver programmā ir paredzēta prasība nodrošināt atklātu piekļuvi publikācijām, kas tiek izstrādātas eh, jebkura pētniecības vai inovācija projekta ietvaros šajā, šajā programmā. Noslēgumā gribu teikt, tātad šī atvērtā piekļuva, atklātā piekļuva būs nodrošināta visām programmas finansētajām darbībām, Runāt par dzimumu um, vienlīdzību 15. pants ir jāsaka diezgan revolucionārs. Komisijas priekšlikumā jau bija iekļauts pants par šo tēmu, bet parlaments paredzēja to attīstīt divos virzienos. Tātad pirmkārt, lai nodrošinātu līdzsvarotu sieviešu līdzlību šajā programmā, un otrām kārtām ieviešot šo dzimumu līdztiesības skatījumu visās pētniecības un inovāciju darbībās, ko finansē šī programma. esam nodrošinājuši arī labāku līdzsvaru starp uh, lieliem projektiem un uh, vidēja izmēru un maziem projektiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai ne tikai lielie projekti saņemtu finansējumu lielāko daļu. Tāpat esam panākuši arī labāku caurskatāmību attiecībā uz uh, publiskā un privātā sektora partneru sadarbībām. Tāpat laikā nodrošinot, ka publiskais un privātais finansējums būs līdzsvarots, saskaņots. Un viens veids, kā to darīt, ir eh, labāk koordinēt dažādus sociālos jautājumus. Man, diemžēl, vairāk nav laika, saka referenti, lai iedziļinātos detaļās, bet noslēgšu tikai ar šiem vārdiem. Kā jau es teicu, parlamentā esam ļoti apmierināti ar šo vienošanos un šo panākumu. Tā būs vienošanās, eh, kur arī dos pietiekam daudz laika programmai apvārsnes 2020, lai tā tiku īstenota tālāk pēc 2013. gada, kā tas ir uh, paredzēts. Gribētu tikai teikt, ka ir neliels problēmas ar dažiem komisijas uh, izteikumiem, bet visā visumā noslēgumā gribu pateikties visiem. Pilnīgi visiem pateicos, kuri uh, padarīja šo vienošanos par iespējamu, jo viņi ir tik tiešām ārkārtīgi daudz ieguldījuši Um, tajā, lai programma apvārsnes 2020 uh, varētu pieraudzīt dienas gaismu. Un nākošreiz es sākšu ar to, ka pateikšos visiem, lai tam nepietrūkt laika. Paldies, saka priekšsādātāji, mums ir jau, mēs redzam, laika problēma. Mums ir pieci referenti un 60 uh, minūtes. Ēlerkungs nākošais. Zunächst mal möchte ich darauf hinweisen, dass. Pirmkārt, es vēlētos uh, norādīt, ka Es saprotu ierobežoto laiku, es saprotu arī, ka sarešķ, cik sarežģīts ir uzdevums. Pēdējo gadu laikā mums bija budžets 70 miljārdu eiro apmērā, un es domāju, ka mums tomēr vajadzētu pievērst vairāk uzmanības un atvēlēt vairāk laika šādiem eksotiskiem jautājumiem. Es vēlētos pateikties ēnu referentiem un arī visiem līdzstrādniekiem. Es uh, domāju, ka parlaments nekad iepriekš nav bijis tik labi sagatavots, kā strādājot pie septītās pamatprogrammas. Eiropas parlaments ir sapratis savas pilnvaras, kas tam ir piešķirta saskaņā ar Lisabonas līgumu. Parlaments eh, ir eh, tiešām eh, cīnījies par budžetu, ir bijis arī koplēmējs un ir darījis visu, kas bija tā spēkos. Uh, Es eh, gribētu izteikt dažus komentārus par to, ko teica Terēza. Budžets, eh, protams, ir visu uh, iesaistīto sakāve. Ja mēs paskatāmies uz relatīvajiem skaitļiem, tad tomēr Tur mēs, protams, varam runāt par nelielu kāpumu, bet ja mēs to salīdzinām ar 2013. gada cipariem, tad apvāršņa 2020 aploksnē ir ļoti liels samazinājums. Un ja mēs paskatīsimies tālāk uz mm, to, kas tiks nodrošināts vēlāk, tad tas ir īstībā pat samazinājums par 10%. Tas nav pareizi. Un uh, tas noteikti neatbilst arī Eiropas Savienības mērķiem. Mēs taču esam a, uh, nolēmuši 3% no bruto IKP atvēlēt pētniecībai, un mēs esam ļoti tālu no šī mērķa sasniegšanas. Nākamās paudzes cilvēkiem nāksies par to maksāt. Es, protams, nevēlos šodien tādā svinīgā dienā visiem uh, sabojāt tomu, bet uh, tiešām tā varētu notikt, un mums vajadzētu jau tagad skaidri pateikt, ka uh, kopumā ņemot 20, 20 mērķus uh, attiecībās pētniecības un novatoriskiem izdevumiem, mēs neesam sasnieguši. Mums ir tāds izmaksu modelis, kas ilgu laiku ir bijis ļoti strīdīgs. Ir šeit izteikti dažādi argumenti un arī pretargumenti. Uh, Es uzskatu, ka komisijas argumentācija par vienkāršošanu tā tālāk ir pamatojama, bet mums arī skaidri vajadzētu noteikt attiecībā uz budžetu, ka šis eh, modelis eh, noteikti programmu sadārdzinās. Tas nozīmē, ka mums būs eh, mazāka projektu par tādu pašu naudu. Ir skaidrs, ka šī attīstība noteikti mm, būs skatāma tikai un vienīgi ko, kopējā kontekstā ar šo jauno izmaksu modeli. Es domāju, ka komisija, protams, ir iesaistījusies ļoti kaismīgās diskusijās, bet e, šeit e, šīs diskusijas bija svarīgas, tāpēc, ka katrs no partneriem par kaut ko cīnījās, un proti mūsu mērķis bija nodrošināt ātrāku un labāku programmu. Es nevēlos atkārtot lietas, kas jau ir tikušas pieminētas. Es domāju, ka pats svarīgākais ir eh, skatīties uz nākotnes perspektīvu un domāt par pieeju no lejas uz augšu. Institucionālā ziņā es uzskatu, ka tas vienmēr ir bijis būtiski. Programmai ir jābūt eh, ātrāk piemērojamai un tai ir jābūt or orientētai uz tirgu eh, klasisko programmu IRC parlaments vienmēr ir atbalstījis, Tāpat arī MVU instrumenti mums ir būtiski. Nevajadzētu būt uh, dažādām statistiskas kvotām, kas ir jāizpilda un kuras rada tikai un vienīgi uh, frustrāciju MVU vidū. Un bieži vien MVU liekas, ka Eiropas programmas ir tik sarežģītas un komplicētas, ka viņi nemaz nespēja tādās piedalīties. Tāpēc ir vajadzīgi vienkārši instrumenti. Nav nekādas jēgas uzgrūst MVU šādus sarežģītus, komplicētus, smagus projektus. Plašāka līdzdalība bija viens no pretrunīgākajiem tematiem. Uh, Mēs piekrītam, ka mēs vēlamies, lai vājāk attīstītajos Eiropas reģionos pētniecība un novatoriskums nodrošinātu izaugsmi. Mums ir jādomā arī par reģioniem, nevis tikai par dalību valstīm. Tas būtu vienkārši diskriminējoši. Komisija beidzot ir uh, redusi atbildi. Agrāk tika runāts par kvotām un par lūgumiem piedalīties. Uh, Nu, tagad ar šo plašāko līdzdalību uh, risinājumi ir mazliet savādāki. Pēdējais punkts, ko es vēlējos pieminēt. Šīs jautājums mūs visus nodarbina. Proti, kas notiks tālāk? Vai pētniecības programmas varēs kļūt novatoriskākas? Parlaments ir centies meklēt līdzsvaru. Uh, Mēs mēģinājām pietuvināties tirkumu, lai varētu atrasināt eh, reālās ekonomikas problēmas, bet, protams, ka šeit parādās arī finansēšanas problēmas. jo tuvāk eh, tirgum būs projekts, jo tuvāk tas būs uzņēmējiem, jo tuvāk tas arī būs novatoriskumam, bet neskatoties uz to visu, tam visam pamatā ir jābūt pētniecībai. Kopumā runājot, es domāju, ka mēs šeit varam runāt par ambiciozāko programmu, ar ko Eiropas Savienība ir nākusi klajā. Es esmu lepns par visu mūsu darbinieku ieguldījumu. Es domāju, ka parlaments e, ir nodrošinājis lielas izmaiņas šajā programmā un cerams, ka mēs ar to panāksim tādu Eiropu, ko vairāk cilvēku varēs atbalstīt. Es paldies Kristina Mēleram. Tagad dodu vārdu Marijai Kavaļo. Thank you, President. Uh, so my uh, report. Paldies, priekšsēdētāji. Mans ziņojums attiecas uz konkrētu programmu īstenošanu. Zināmā veidā tas uh, papildina Terēzes ziņojumu un arī atkārto to, kas ir iekļauts Terēzes Madurēlas ziņojumā. Es nevēlos atkārtot uh, kolēģu minēto. Pirmkārtām es vēlētos pateikties kolēģiem un līdzstrādniekiem par ļoti labo darbu. Es vēlētos pateikties visiem no sekretariāta un arī darbiniekiem no grupām, kas uh, nodrošināja ļoti labu darba atmosfēru. Kā jau jūs zināt, apvārsnes 2020 ir sadalīts trīs pīlāros. Pirmais pīlārs attiecas uz uh, zinātni. Šeit esam nodrošinājuši lielu finansējumu Marija Curie institūtam. Marija Curie darbības plāns ir nodrošināt integrētu pētniecību, apkopot starptautisko pieredzi, jo īpaši uzsvaru liekot uz mazāk novatoriskiem reģioniem. Mēs uzskatām, ka Eiropā tā ir ļoti būtiska problēma, un mums ir izdevies iekļaut šo jauno iezīmi Marija Kirī. Mēs domājam arī par nākotni un domājam arī par nākotnes tehnoloģiju iekļaušanu pirmajā pīlārā. Otrais pīlārs ir tehnoloģijas un MVU un MVU instrumenti. Kā jau man abi kolēģi minēja, budžets eh, MVU instrumentiem ir palielināts. Tāpat arī mums ir paralēli priekšlikumam paredzēta komisijas ieteikta schēma. Mēs ieviesīsim uh, novatoriskuma. It's simple for the proposers and also easy to, to execute for the commission that will be. Novatoriskuma uh, prēmijas, kas ļaus jauniem pētniekiem, uh, jauniem zinātniekiem darboties šajā jomā, ja viņiem ir šāda vēlēšanās. Attiecībā uz trešo pīlāru iespējams, ka eh, tas eh, likums saskarties ar vairāk izaicinājumiem nekā citas programmas. Mēs sagatavojām divas jaunas eh, aktivitātes. Tas ir saistīts ar jūrām, ar okeāniem. Eiropai tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, kā nodrošināt piekļuvi šiem resursiem. Uh, Nu, tām kārtām, tā kā kolēģi iesniedza ļoti daudz dažādu komentāru, mēs izveidojam jaunu aktivitāti par kultūras mantojumu un Eiropas identitāti. Tātad šeit ir runa par jauno tehnoloģiju izmantošanu mākslā, vēsturisku pilsētu apgūšanu. Šīs aktivitātes ir ļoti interesantas. Mēs šeit iekļāvām sešas darbības jomas divās jomās par veselības izpēti. Esam šeit ietvēruši tādas jomas kā slimības, kas saistās ar nabadzību, tāpat arī liekam lielāku uzsvaru uz šādām slimībām, kas izriet no nabadzības, tāpat arī domājam par personalizētu medicīnu un retām slimībām. Enerģijai esam palielinājuši gan budžetu, gan mūsu ambīcijas. Esam sagatavojuši veselu kopīgu pakotni enerģijai, kur tiek runāts par procesiem enerģētikā. Mēs eh, liekam lielāku uzsvaru uz viedajiem tīkliem, gan no aizsardzības, gan līdz arī uh, galīgajiem lietotājiem. Esam šo aktivitāti noseguši ar 15% no enerģijai kopējā pieejamē, pieejamā budžeta. Šeit ir ietverta arī oglekļa uztveršana un izmantošana. Tas tiek darīts pirmo reizi. Horizontālie jautājumi. Mani kolēģi runāja par paplašināšanu. Mēs esam šeit paredzējuši jaunas aktivitātes, kas agrāk nebija iekļautas komisijas priekšlikumā piemēram, um, institūtu apvienošana, dvīņošana ir ļoti būtiski, lai labāk attīstīti institūti varētu sadarboties ar mazāk attīstītiem institūtiem, šādi stiprinot uh, kopējo institucionālo tīklu. Tāpat arī esam domājuši par apvēršņu 2020 saistīšanu ar struktūru fondiem. Mēs esam arī uh, mēģinājuši aprakstīt veidus, kā to varētu darīt. Šeit ir runa par dažādiem uh, infrastruktūra projektiem. Tāpat arī mēs domājam par Eiropas pētniecības padomes eh, piešķīrumu izmantošanu. Mēs varētu to visu finansēt arī ar reģionālo fondu palīdzību. Tāpat arī mēs uh, domājam par apvāršņa 2020 finansēšanas mehānismiem, mēs vēlamies to izmantot ne tikai finansēšanai, bet arī pārstruktūrēšanai Eiropā. Esam sākuši ar veselības nozari un esam lūguši komisiju veidot paneļus, kas tiek veidoti tātad no lejas uz augšu un kas ļautu nodrošināt sinerģijas starp dažādām programmām un projektiem, kas ir finansēti dažādās apvāršņa 2020 daļās. Tāpat arī tas ļautu apzināt, kas notiek citās Eiropas eh, daļās attiecībā uz pētniecību un ļautu uh, padarīt eh, veselības nozari strukturizētāku. Tas būtu viss par konkrētām programmām un vēlreiz paldies kolēģiem. Grazie, Marija Karvajo. La parola alla Marija. Paldies, Marija Karvajo. Tagad dodu vārdu Marisai Maties. Obrigada, prezidents. Um, vai eu vou começar por agradecer. Paldies, priekšādātāji. Sākumā vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas eh, piedalījās šajā procesā. Tas bija ārkārtīgi interesanti. Domāju, ka mums ir eh, izdevies panākt ļoti labu vienošanos. novatoriskam un tehnoloģiju aspektā. Kolēģi ir centušies norādīt uz uh, galvenajiem vienošanās punktiem un uz parlamenta nostāju. Es nevēlos to visu atkārtot. Protams, mums ir panākt šī vienošanās. Mēs nevēlamies šeit uh, apspriesties par to, vai šī vienošanās ir laba vai nē. Nu, katrā ziņā mums nevajadzētu par to strīdēties, jo viss būs atkarīgs no sarunām. Pirmkārtām ir jāatcerās par budžetu. Mēs noteikti nevarēsim to saglabāt tādā apmērā, kā mēs vēlētos. Bet mums noteikti vajadzētu nodrošināt pietiekami augstas summas tiem tematiem, kas mums ir būtiski, piemēram, novatoriskums un tehnoloģijas. Vajadzētu arī izvairīties no līdzekļu samazinājumiem visā ietvera periodā. Tas būtu ļoti svarīgi. Otrais - saikne ar sa saiknes ar dažādiem reģioniem. Reģioni, kas ir saistīti ar pētniecību un novatoriskumu, saņem ļoti daudz finansējuma. To mēs esam novērojuši, taču visā Eiropas Savienībā ir ļoti daudz cilvēku, kas šajā procesā nevar piedalīties. Tas ir ļoti svarīgi un tas eh, rada problēmas. Tāpat arī ir būtiski atcerēties par mūsu nozīmi novatoriskuma tehnoloģijās. Esam arī pētījuši reģionālo novatoriskumu sistēmu, kas ļauta mums šo problēmu risināt. Esam domājuši, kā mobilizēt līdzekļus un arī dalībniekus. Šādā veidā mēs varētu izveidot reģionālas sistēmas, kas, kā jau es tagad minēju, ir izslēgtas un eh, nevar eh, tikt atzītas tādā pašā veidā, kā jau izveidojušies centri. Tātad mēs domājam par reģionālo uh, novatorismu centru izveidi, un tāpat arī mēs vēlētos, lai dalībniekus varētu atzīt kā novatorismu centrus. Attiecībā uz uh, šo reģionālo novatoriskumu uh, Es domāju, ka mēs esam atraduši tādu spēcīgāku, uh, robustāku pieju, lai mēs varētu sasniegt 2020 mērķus. Mēs vēlamies nodrošināt uh, saskaņotāku uh, un novatoriskāku Eiropu. Tagad uh, par uh, nevienlīdzību, ko Eiropā vēl ar vien var redzēt novatoriskumu tehnoloģiju kopienas ir eh, radījušas vislielākās problēmas sarunās ar komisiju. Komisija nāca klajā ar sešām kopienām, kas ir sadalītas divās sadaļās. Parlamenta pieeja bija atšķirīga. Mēs uzskatījām, ka ir vajadzīgas eh, trīs sadaļas. Divas eh, pirmajā posmā, kas ļauta mums aptvert komisijas prioritāro priešlikumu, un eh, divas eh, otrajā sadaļā, tāpat arī divas pēdējā sadaļā. Nu, īstenībā pēdējā tikai viena, tātad būtu divi plus divi plus viens ficou excluída, não fazia parte das prioridades do Parlamento e, portanto, ficou excluída e incluímos apenas cinco também não fazia parte das prioridades. Tā nebija daļa no parlamenta prioritātēm, tāpēc mums nācās to, tās samazināt līdz piecām. Pārtika nākotnē mūsuprāt būtu jāiekļauj otrajā kopienas sadaļā, šajā otrajā vilnī. Mēs arī domājām par institūtiem, novatoriskajām tehnoloģijām, kuriem vajadzētu darboties šajās kopienās. Manuprāt, tos varētu vairāk uzskatīt par tehnoloģiju institūtiem. Visas šīs lietas ir savstarpēji saistītas. Taču kopumā runājot, būtu ļoti labi stiprināt eh, inovāciju tehnoloģijas. Šiem institūtiem nav tādas eh, vispārējas autonomijas. Mēs vēlētos, lai šīs kopienas un institūti būtu demokrātiskāki. Tā pašā laikā tiem nebūtu jābūt pilnībā neatkarīgiem. Uzskatu, ka mēs esam panākuši tādu visnotaļ saprātīgu kompromisu. Parlamenta pamats ir aizsargāts, protams, ir nodrošināts arī zināms elastīgums, savādāk jau to nevarētu saukt par kompromisu, bet jebkurā gadījumā mēs esam panākuši ļoti daudz no tā, ko mēs vēlējāmies panākt. Liels paldies visiem parlamenta kolēģiem, kas aktīvi piedalījās diskusijās par strateģisko darbu kārtību un arī par um, ar regulu, kas attiecās uz institūtiem un uh, kopienām. Paldies! esam noslēguši referentu kārtu, un tagad došu vārdu visiem deputātiem, kas vēlas izteikties. Cerams, ka kolēģi pārāk neprotestēs, iespējams, ka balsot mums nāksies mazliet vēlāk. Tāpēc es vēlētos, eh, lai katrs eh, kolēģis izsakās tikai trīs minūtes un neilgāk. Thank you. We will, of course, protect CER, for, as Mr. Eller said, it's a quite important topic. Tiešām svarīgi atcerēties, ka šī tēma vienmēr saistīta ar emocionālām diskusijām. Pāris lietas gribēju tomēr teikt es kopā ar Karvaljo kungu un Ērlertu kungu esam rūk sarūktināti, dziļi sarūktināti, ka mums nācās zaudēt šo cīņu par budžetu. Respektīvi Eiropas Savienība nebūtu vairs tik spēcīga kā iepriekš, nebalstās Lisabonas stratēģijā, neatbalsta to vairs, vairs nedomā tik ļoti par ekonomikas balstītu uz zināšanām un negrasās vairs uh, būt par, par konkurētspējīgāko pasaulē. Eiropa šobrīd zaudē cīņu, konkurences cīņu. Gan zinātniskās pētniecības jomā, gan globāli, gan arī patie eh, savās mājās. Ir vairāk Eiropas reģioni, kas nespēja vairs tikt galā ar Lisabonas stratēģijas mērķiem. Tiešām esmu ļoti sarūktināts par to. Kas astiecas uz EIT, tad es varu priecāties un lepoties ar to, ka man bija iespēja piedalīties šajās diskusijās. Esmu pateicīgs visiem kolēģiem, kas piedalījās diskusijās. Es domāju, ka EIT ir tā trūkstošā saikne kas ļaus mums pārveidot Eiropas pētniecības potenciālu ar inovācijām un pārvērst to darba vietās un MVU un līdz ar to laika gaitā arī izaugsmē un labklājībā. Tas ir vienīgais instruments apvārsnes 2020 ietvaros, kam ir spēcīga ietekme uz izglītības aspektu. Līdz 2020. gadam EIT radīs desmit tūkstošus maģistru, palaidīs pasaulē eh, desmit tūkstoši doktorantūras grādi tiks paredzēti. Viņiem būs arī uzņēmējdarbības pieredze, un tad, lūk, viņi varēs veidot šos mazos aizsākumu uzņēmumus, un cerams, ka tas radīs darba vietas un izaugsmi. Turklāt priecājos, ka reģionālās novatorismu schēmas, kas tika pieņemtas, darbojas adekvāti. Tas nozīmē, ka tiks nodrošināts sinerģijas ar struktūra fondiem un nacionālajiem finansējuma fondiem un tiks īstenot pasākumu par visu Eiropu. Priecājos par šo lietu. Es domāju, ka EIT līdz ar to būs spēcīgāki un labāki un ļaus novatorisma paradigmai vērsties plašumā un attīstīt neattīstītākos reģionus. Parolē Viki Forda. Paldies. Nākamais runātājs Viki Forda. Paldies. Priecājos, ka varēju sastrādāties ar virkni kolēģiem pie šī ziņojuma, bija Jānu referenta, un var tikai teikt, ka visi kolēģi tiešām centās viens otru uzklausīt, un mēs visi strādājām vaigas piedros es domāju, ir ārkārt ir pavisam pamatoti, ka mums bija vajadzīgs tik ilgs laiks, lai šo darbu padarītu. Te runājam par lieliem naudas līdzekļiem, runājam par ļoti svarīgām investīcijām, jomās, kas, manuprāt, cerams arī starptautiskas sadarbības rezultātā varēs eh, nodrošināt panākums ne tikai mums, bet arī nākotnes paudzēm. Manas trīs prioritātes ko arī centījos virzīt, centos virzīt uz priekšu, bija šī vienkāršošana. Cerēju, ka pat tur būs labāks līdzsvars no vienas puses starp e, to, ka ir nepieciešama kontroli pār valsts līdzekļiem, no otras puses vēl mēs pārliecināti, ka mūsu zinātnieki un pētnieki tomēr var brīvi turpināt savu darbu un nesagrūst zem birokrātijas sloga. Uh, Tāpēc es priecājos, ka mēs veidojam šo rīcības kodeksu, ētikas kodeksu, vienkāršojot pieejas, tas iekļaut šeit arī tekstā. Turklāt gribēju pārliecināties, ka izcilības princips arī tiek respektēts, mēs to esam tiešām visu laiku pieminējuši, respektīvi, ka līdzekļiem jāiet tikai un vienīgi uz labākajiem pieteikumiem Protams, ir jāvērst uz plasmā, bet tomēr vēlamies beig beigās pārliecināties, ka tiek finansēti tie labākie gadījumi, tie labākie pieteikumi. Tālāk eh, vēlējos panākt arī to, ka ir tādas jomas saņem finansējumu, kas parasti varbūt tiek piemi piemirstas, tā lai arī tur varētu norisināties attīstība. Domāju, ka tagad mums nepieciešams ir nākt klajā ar precizē, precizējumiem un skaidri, nodrošināt skaidrību zinātniekiem. Mēs šorīt eh, runājām uh, ar komisiju par to, ka nepieciešams rīkoties ātri, cerams, ka viņi tā arī darīs. Viens jautājums komisijai. Get GTI un PPP, vai šie te procesi kā, būs adekvāti, kā varam pārliecināt, ka tiek pieņemt lēmums šai jomā un tiek nodrošināta skaidrība un turpināmība? Jo, protams, es saprotu, ka mums ir vajadzīgs tepat laikā aiziet cauri demokrātiskam procesam un ņemt vērā visus iespējamos problēmu jautājumus. Jo tad taču runājam par lieliem naudas līdzekļiem. Paldies! Paldies, turpina priekšādātāji. Nākamais runātājs. Fidels Kvadras, lūdzu. Priekšādātāji. Bez šābām mums vienkārši jāsaka paldies referentiem, jo viņu darbs ir bijis eh, nepateicīgs karps. Apārsnes 2020 kā pakotne bija astotā pamatprogramma, un to pārvaldīt ir bijis ļoti sarežģīti. Mēs dzīvojam ļoti sarežģītos ekonomiskos apstākļos daudzās dalībvalstīs. Un tāpēc lai mēs varētu saglabāt pamatprogrammas piedāvāto atspērienu punktu, mums vajadzēja ļoti grūti strādāt. Manuprāt, kopumā tā vienošanās, pie kā esam nonākusi, ap, nonākuši apkopotos galvenos aspektus, ko vēlējāmies iekļaut un ko esam bieži apsprieduši, kā piemēram piekļuvs veicināšana, zināšana produktiem, centrālā loma, kas jāuzņems MVU, novatorismu jomā. Jo tieši šādā veidā pašas vienkāršākās idejas var kļūt par labākām precēm un pakalpojumiem. Un tāda finanšu mehānisma pastāvēšana, kas attiec tieši konkrēti uz MVU, ir ārkārtīgi svarīga. Tam jābūt centralizētu pārvaldītam, un bez šaubām šāds instruments atvieglos kontaktu veidošanu ar ekonomikas sektoru. Es turklāt vēlētos atsaukties arī uz konkrētu enerģētikas nozari. Mūsu stratēģija ir virzīties uz drošu, konkurētspējīgu un ilgspējīgu enerģētikas sektoru. Tas, protams, ir cieši saistīts ar to progresu, ko mums izdosies nodrošināt energoefektivitātes jomā atjaunīgo energoresursu attīstība uh, ir jāpadara konkurētspējīga. Tāpat arī jāatrisina pie, tīkla piekļuvas problēmas. Ir da, jaunas daudzsološas tehnoloģijas, kas joprojām vēl tikai gaida tālāko attīstību izstrādi. Nu, piemēram, oglekļu uzglabāšana, nodalīšana uzglabāšana. Es domāju, ka šī, pa, ar šo pakotni Eiropas Savienība nosaut ļoti spēcīgu signālu par to, ka tā ir gatava rīkoties. Un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi arī, lai sabiedrība varētu attīstīties tālāk. Mums nevajadzētu šeit pārāk kavēties pie budžeta problēmu jautājumiem, kas, protams, šobrīd aktuāli daudzās dalībvalstīs. Tajā pašā laikā mums jāatminās. ka šie līdzekļu trūkumi ir tik tālu ietekmējuši padomu, ka rezultātā ir kļuvis gandrīz vai neiespējami uh, saglabāt un kur nu vēl uzlabot to, par ko esam sākotnēji vienojušies un ar kādu un priekšlikumu, ar kur nāca klējā komisija. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs. Thank you very much, Madam Chair. I would like to Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu sveikt un pateikties referentiem par labo darbu un ļoti caurskatāmā veidā. Ir bijusi ļoti laba sadarbības starp grupām Mēs esam panākuši labu kompromisu ar padomi. Un šī vienošanās ir uh, viena no uh, lietām, kam būs ļoti liela ietekme uz Eiropas izaugsmi. Tiek uzsvars liks uz ekscelenci, izcilību, tāpat laikā mums ir jārūda saiknes arī ar struktūra fondiem un uh, ar apvārsni 2020. Mums ir liela izaicinājuma priekšā. Šai kontekstā mums ir jāstiprina Eiropa, tāpat laikā jāturpina būt atvērtiem visai pārējai pasaulē. Jānodrošina šī atvērtības politika. Tas ir ārkārtīgi svarīgs solis pareizajā virzienā. Šī vienošanās satur ļoti būtisks pasākums, lai uzlabotu arī nozares līdzdarību. Mums ir liels prieks, ka mums izdevās panākt budžeta rezervi MVU un MVU instruments tiks eh, īstenots Un visbeidzot, man ir liels prieks par eh, šo ar vidi saistīto aspektu programmai. Tātad kopsavilkumā es domāju, ka šis būs ļoti labs instruments eh, Eiropai. Grazie. La parola al collega Van Nistelrooy. Paldies, Van Nistelrooy kungs. Paldies! Mēs ļoti cieši esam sekojuši likumdošanas procesam. Es gribētu teikt dažus vārdus par saikni ar uh, struktūra fondiem. Mani pārsteidz tas, ka līdzekļu sadalījums notiks starp vecajām dalību valstīm un jaunām dalību valstīm bija jāapmierinās ar 8%. Tas nekādā gadījumā nav pieņemami. Uh, un, Tā kā Eiropas Savienības lī, līdzekļi apmēram 7 miljārdi eiro šai programmai Tad arī ir svarīgi, lai struktūra fondus mēs labāk izmantotu. Tātad mēs te runājam par tādu paplašinātu izmantošanu, bet ko mēs varam paplašināt? Mums jābūt skatījumam uz notiekumam. Man te priekšā ir uh, avīzes raksts, kurā ir rakstīts, ka tukši ceļi ir ļoti satraucoši šobrīd. Tātad, ko mēs varam secināt, ka nav likts uzsvars uz izcelību un uz pilsoņiem un inovācijām un šī iemesla pēc pār, definējot struktūru fondus, mūsu ik, e, prioritāte ir jābūt ekonomika. Un tāpat arī uzsvers jāliek uz Austrum Eiropas valstīm. Es kā referents līdzdarbojos šajā darbā un mēs varējām panākt, ka tas, ka tas, kas ir paredzēts uh, programmā apvārsnes 2020, uh, tur vēl būs paredzēta vēl vesela virkni instrumentu, kas būs paredzēti, piemēram, studentu apmaiņas programmām. Tāpat arī Marija Kirija programmai. Tātad tās darbības, kur varētu arī izmantot struktūra fondus, un tāda būs realitāte no 2017. gada 1. janvāra. Tā ir pilnīgi jauna pieeja. Un ja mēs skatāmies, kāds ir aprēķins uh, fondam, kas ir paredzēts reģionālās attīstības uh, fondos. Tie ir 70 miljārdi, kā es teicu, un šie līdzekļi nebūtu nav mazi. Padomē februārī vienā sanāksmē palielināt līdzekļus no 209 uz 225 uh, miljardiem, bet tam visam ir jābūt saistītam ar prioritātēm programmas, kas tiek izstrādāts nacionālā un Eiropas līmenī, tur ir jāņem vērā šīs nepieciešamās sinerģijas, ja dalībvalsts vēl to nav sapratušas un domā, ka tās var joprojām būvēt autoceļus, tad ar to vien nepietiks, jo tas nav tas, kas ir vajadzīgs. Paldies, vārds Buzekungam. Paldies, priekšsādātāji! Gribētu pateikties kolēģiem, kas ir veduši sarunas par eh, apvārsni 2020 un ar saistītām programmām. Mēs neesam apmierināti ar finansējumu, tas ir par mazu, bet mūs apmierina saturs, programmas saturs. Un līdz ar to sveicu visus. Man ir četri komentāri. Septītajā ietvar programmā mēs sākām ar struktūru fondu iekļaušanu pētniecības procesā. Varšavā notika konference, kuras nosaukums bija Not Just Concrete, uz to arī Van Nistelroja kungs atsaucās. Nākotnes projektu, nākotnes pētniecības, nākotnes programmu finansēšana ir izšķiroši svarīga. Eiropas komisija tas ir jādara, jo mums ir nepieciešamas sinerģijas starp struktūra fondiem un apvārsni 2020. Komisijai ir ļoti liela atbildība šai ziņā. Daudz, kas ir izdarīts, lai atpalikušākos reģionus iekļaut inovāciju politikā, jo, ja mums ir pārāk daudz vāju reģionu, tad mums nekādu panākumu nebūs. Kristians Ēlers ir ļoti labi pastrādājis šajā jomā, varbūt ne viss ir bijis tik veiksmīgi Marija Kirī programmā, bet Eiropas komisijai ir izteikts aicinājums darīt nepieciešamo, lai tur aizlāpītu iztrūkstošo. Uh, Nākošais. Enerģi, energoresursu cenas noteiks mūsu konkurēt spēju Eiropā. Tātad šī eh, lētāka enerģija var iekļūt, iegūt tikai izmantojot jaunas tehnoloģijas. Tas ir pats svarīgākais. Jaunās tehnoloģijas ir eh, izšķiroši svarīgas zemākām energo cenām, un, protams, mums ir nepieciešams eh, papildus finansējums šai ziņā. Es esmu vienmēr atbalstījis Eiropas Savienības iniciatīvu par uh, universitātēm. Un nav neviena programma, kas varētu darīt vairāk, lai integrētu labākās universitātes. Tātad EIT, man liekas, te dara maksimālo. Piemēram, enerģētikas projekts ir viens no piemēriem. Eiropas Savienības pētniecības telpa ir vēl viens piemērs. Un visbeidzot, pētniecības definēšana. Rūpniecībai un pētniecībai ir jādarbojas, lai definētu šo izpēti. Paldies! Turmes kungam vārds. Paldies! Es gribu pateikties mūsu sarunu vedēju komandai, un jā, tā ir, ka mēs esam zaudējuši zinām budžeta apjomu, un ir tik tiešām žēl, ka dalība valstis nesaredz pievienoto vērtību tam, lai vairāk darītu Eiropas līmenī, un arī valstis pašas varētu darīt ko vairāk. Gribētu runāt par vienu detaļu, ko es tomēr nesapratu - par uzticību. Inovāciju programmās, kuras šobrīd tiek uh, tagad uh, tuvinātas pētniecības programmām, ir uh, ļoti svarīga iniciatīva Energo Vieda Eiropa. Šis projekts bija tāds nepublicēts un nu, tās darījums starp pētniecības un enerģētikas ģenerāla direktorātiem. Tātad energo vieda Eiropa vispār netika pieminēta šajā vienošanās starp pētniecības un enerģētikas ģenerāla direktorātiem, kā tie iekšēji sadalīja uh, iekšējo pārvaldi attiecībā uz inovāciju un pētniecības programmu. Protams, protams, ka mēs ieguvām šī nepublicētā dokumentu kopiju, un tāpēc, ka mūs tiešām tas ir ārkārtīgi uh, Mm, sarūktinājis, ka viena no veiksmīgākajām programmām, ir tīpaši pētniecības ģenerāldirektorātā, vispār netiek ņemta vērā. Mēs uh, nācām klajā rakstis deklarāciju pēdējā saruna posmā, kur ļoti skaidri parlaments uzsvēr, cik ārkārtīgi svarīga ir energo viedā Eiropas programma un ka ir aģentūra, kas ir atbildīga par šīs programmas pārvaldību. Tātad mēs panācām arī vienošanos šajā jomā. Uh, Un tagad darba programmā, par kuru dalību valsts ir veduši sarunas šorīt, atkal pētniecības ģenerāldirektorāts pilnībā ignorē energo viedo Eiropas programmu un ģenerāldirektorāts nepieturas pie šīs rakstiskās deklarācijas, par kuru mēs gal galā vienojāmies. Uh, vairāk detaļu man šobrīd nav, bet līdz plenāru uh, balsojumam kaut kas ir jāmaina jo šis tik tiešām ir uzticamības jautājums. Mēs kā parlaments nevaram vest sarunas par rakstiskām deklarācijām, un pēc tam komisija vai, teiksim, zinām, komisijas dienesti nepilda to, kas ir šajā rakstiskajā deklarācijā. Grācija, kolega Turmes, labprāt, kolega. Paldies Turmes kungam. Un tagad mūsu kolēģis Kelīkungs. Paldies, es gribētu pateikties referentiem par eh, ne tikai labo sarunu vešanu, bet arī par daudzajām uzklausīšanām un apaļā galda sarunām, kas ir notikušas eh, ar eh, interesantām pusēm. Un es domāju, ka mēs nepietiekam reizēm, varbūt pasakam paldies par veikto darbu. Kristiāns Ēlers jau runāja par Lisabonas stratēģiju un par 3% mērķi, kas nav sasniegts, un tas nebūtu nav labi Eiropas Savienības kā tādas imidžam. Kaut gan, protams, dalību valstu līmenī ir bijuši centieni problēmas risināt. Šīs situācijas pēc mums ir jāliek lielāks uzsvars uz konkurētspēju un sadarbību, un pagājušā gada martā Eiropas parlaments organizēja un uzņēma zinātnes konferenci kuras nosaukums bija globāla zinātne un globāla sadarbība. Un tagad mēs esam izstrādājuši, paredzējuši tādu transatlantisku zinātnes fórumu, lai nodrošinātu, ka vislabākā veida sadarbība notiktu globālā mērogā. Un tiktu pievērst uzmanība veselībai un enerģētikai, jo tās ir eh, svarīgākās jomas, kuras varētu dot vislielāko labumu Eiropas pil pilsoņiem un kas varētu iegūt arī no sadarbības. Vairāk nerunāšu, jo laiks iet uz priekšu. Es domāju, ka referenti ir ļoti labi pastrādājuši. Mums tagad ir jāizmanto visas iespējas un jāapzinās par to, jādomā par to, ko mēs saņemsim gal galā. Kāds būs rezultāts. Paldies! Paldies Kelī kungam. Uh, to izkundzē vārds. Paldies priekšsādātāji. Arī es gribētu pateikties kolēģiem. Esmu pārliecināta, ka tas ir pelnīti. Jāsaka, darbs ir bijis tiešām sarežģīts un smags. Domāju, ka rezultāts ir uzlabojis šī darba kvalitāte un skaidrība. Un tur mums tiešām ir jāsaka liels paldies. Man ir trīs komentāri. Pirmais par to, kā vēl, vēl stiprināt šo darbu. Balstoties jau uz vairākām lietām, ko Maduēlas kundze teica. Tas ko viņa sauca diezgan diplomātiski par sociālās bāzes paplašināšanu, uz kā balstās e, šis e, zinātnes un inovāciju elements. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, un es aicinu ne tikai ne parlamentu locekļus, bet arī komisiju stiprināt šo priekšlikumu daļu. Tas ir viens no kritiski svarīgākajiem aspektiem, par ko esam dzirdējuši. Es varbūt izsakos mazāk diplomātiski kā Terēza, jo bija teiks, ka e, izcilība ietver sevi arī jauns cilvēks. Tas nenozīmē, ka šī ekscelence, šī izcilība viss ir jāsaklabā kaut kādās koncentrētās struktūrās. Tāpēc es gribētu teikt, ka mums ir jāņem vērā parlamenta specifiskā loma. Otrs komentārs. Mūsu kolēģis teica kaut ko, kas man šķiet diezgan satraucoši, jo jaunā schēma, jaunais modelis par noteikumiem, tur vajadzēja vērst uzmanību uz vienkāršošanu. Bet eh, jāplūko arī izmaksas, jo vienkāršošana nozīmē, ka nu, visam jābūt vienkāršākam, ātrākam, bet eh, principā arī lētākam. Un tā tad, jā, mums būs iespēja. Labi, mums nav iespēja sniegt atbildes jautājumiem, bet nu izteikšu vēl pēdējo komentāru un vērojumu. Dažkārt mēs savās domās vai cerībās pievēršam lielu uzmanību maziem vidējiem uzņēmiem, jo šī komiteja domā, ka MVU ir liela vērtība un tiem ir uh, jālīdzdarbojas, bet Tāpat laikā sakam, ka jābūt nepieciešam, ka nepieciešami elastīgāk noteikumi, bet šie 20% no kopsummas, kas vēl kopumā nav definēta, vai tas gal galā būs ekvivalents uh, CIP programmai, kur vairs nepastāv, CIP programma strādāja, manuprāt, tā bija ātra, tā bija labi pārvaldīta, un ja mēs skatāmies uz datiem, tad ļoti daudz MVU tur līdzdarbojās. Vai mēs tik tiešām varam teikt MBU, ka mēs uh, speram solis priekšu vai gluži otrādi? Paldies! Es gribētu informēt visus mūsu kolēģis ar priekšsēdētāju, ka balsošana kavēsies apmēram 15-20 minūtes, un es uzņemos zinām atbildību par to, jo šīs debats par apvārsni 2020 bija nu, tādas nedaudz iestiepušās, un līdz ar to esam iekavējuši laiku. Es atvainojos kolēģiem, kas ir ieradušies nu pat uz balsošanu, bet jebkurā gadījumā nu, balsošanas viņiem būs diezgan ātri. Bet, kā es teicu, mums būs jāpagaida. Mēs pēc 20 minūtēm sāksim balsot vēl divi runātāji un tad atbildes. Ēlerkungs. Ne kā referents, bet kā tautas partijas pārstāvs. Lūdzu. Um, like raise, um, the... Gribu pieminēt vienu jautājumu. Nu, viss šis izmaksas, kas uh, rada vispārēju aizka, aizkaitinātību. Nu, ir jāmeklē risinājums. Pirmām kārtām es gribu uzsvērt, ka tautas partija pilnībā atbalsta komisijas priekšlikumu sarunās ar Izraēlu, ka mums būtu jāklausa ANO rezolūcijai. Un mēs varam jums apliecināt, ka no mūsu puses būs pilnīgs atbalsts tam. Esmu tikai nobažījies par septītu apsvērumu formulējumu. Domāju, tā rezultātā rodas gadījums, ka šis ir vienīgais gadījums, kad jāpievērt no ANO rezolūcijas un tiesību normas eh, ES finansējuma politikai. Varbūt mums vajadzētu rakstīt kaut kādu veidu vispārīgāku formulēm, kur pieminēt starptautiskās tiesību normas eh, un tam līdzīgi. Mēs varam atsaukties uz šo gadījumu, protams, bet vienkārši, nu, sauktot tādu kā paziņam, juridiskā tekstā tas var būt, nu, tāds eh, sarežģījums. Mēs varam pieminēt, lūk, pamatnostādnes, kā attiekties pret starptautiskām tiesību normām un ANO deklarācijām. Mums, domāju, būtu jāspēj rast eh, kompromisu par šo situāciju un ceru, ka cita referenta un komisija jau norādīja, ka mēs me meklēsim citu formulējumu, tādu formulēju, kas būtu līdzsvarots. Grazie, kolēģi Eilēla. Paldies, Elert kungam, tālāk Pilār de Castillo. Tā, e, eh, mi felicitación a todos los ponentes, no voy a... Paldies visiem referentiem. Es nevēlējos par eh, saturu izteikties. Man divas lietas piebilstamas. Vispirms, eh, man skaidrs, ka šī pamatprogramma ir svarīgs kvalitatīvs solis salīdzinot ar um, iepriekšējo programmu. Es um, sāku pētīt šīs programmas sākot no piektās, un sestajā programmā bija interesants pašfinansējuma priekšlikums, septītajā Vuseka kungam bija ļoti interesanta iniciatīva, bet šeit, šajā pamatprogrammā apvārsnīs 2020, mēs esam konsolidējušies un izveidojuši labu vairākumu parlamentā, te brīdī, kad mums tiešām ir nepieciešama laba pamatprogramma. Mēs nevaram to pietiekam daudz uzsvert. Bet šeit brīdī mēs esam daudzos aspektos kļuvuši par mērķi, un tagad mums jāfokusējas uz šīs pamatprogrammas pamat elementiem - izaugsme un nodarbinātība. Mums jāuzsver šī saikne starp izpēti un inovācijām no vienas puses un izaugsme un nodarbinātība no otras. Tam ir ļoti labs stimulējošs um, spēks attiecībā uz um, izpēti un inovācijām. Tas mums um, sola daudz ko labu. Turklāt šobrīd mums jāatzīst uh, šī instrumenta svīras uh, loma. Uh, runājot īpaši par nodarbinātību dalību valstīs. Finansējot uh, izpēti, daudzas dalību valstis šobrīd cieš. Un mums jāsaprot, kāpēc tas tā notiek. Jo šis faktors pats par sevi ir cieši sasaistīts ar nodarbinātību, un mēs nevaram uh, to zaudēt no mūsu redzeslokā. Paldies, paldies, Pilāra. Komisija lūdzu. Paldies, um, Satorī. Uh, kungs, tā kā zinu, ka notiks arī balsojums, es izteikšos ļoti īsi. Paldies referentam un visiem N referentiem par lielisko sadarbību, par šo šķērs sadarbību, trialoga sanāksmēs mūsu diskusijas bijušas ļoti intensīvas, ļoti uh, ilgas, dažreiz uh, šīs diskusijas ilga līdz uh, pat rīt stundām, bet es domāju, ka tagad mēs visi esam ieguvēji. Uh, arī uzņēmē aprindas, universitātes, akadēmiskās aprindas, dažādas organizācijas ar nepacietību gaida mūsu signālu. Tā kā darbs ir labi padarīts. Man viens lūgums, lai uzsāktu šo programmu, mums nepieciešami maksājumi kredīti. Un 2014. gadā eh, mums jāsāk šī programma, bet mums trūkst eh, jau eh, šai gadā pāri par miljārdam eiro. Tā ka mums nepieciešams ne tikai saistības, bet arī maksājumi kredīti. Es zinu, Edite Hercoga, piemēram, tam īsti nepiekrīt, bet uh, šis elements man šķiet vienkārši vitāli svarīgs šai programmai. Nobalsojiet lūdzu pēc iespējas ātrāk pār šo programmu. Paldies um, ģenerāldirektoram. Tagad. Visu pirms man jums jāpateicas par šiem diskusijām un atvainojiet, ka pat 15 minūtēm esam iekavējuši mūsu procedūru. Balsojums bija paredzēts 6. septembrī sākotnēji, 26. Nu, septembrī. Atvainojiet. Un mums jābalso par pieciem atsevišķiem tekstiem. Līdz ar to es ceru, ka 26. septembrī mums viss izdosies. Lielas paldies jums! Mm, tagad eh, pārējām tieši pie balsojuma. Jums visiem ir balsošanas kartiņas. Tad eh, notestēsim sistēmu. Pārbaudīsim, cik cilvēku ir šeit. Lūdzu, visi izmantojiet jūs kartiņas. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Es teiktu, esam gatavi sākt. Ir Madurel kundze, atvainojiet, es aizmirsu manu balsošanas kartiņu. Lūdzu, ņemiet to vērā, balsojiet elektroniski. Priekšsēdētāji. Jā, es to paturēšu prātā. Tie ir Madrel uh, kundze. Man dos ziņu ar roku, balsojot elektroniski. Tad pāriem pie balsojuma. Kovačs ziņojums. Sāksim ar 15. grozījumu. Rivāzija un pirmais grozējums identiski par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais grozījums 14, grozījums 16, grozījums 2. Arī tie ir identiski par, pret, pieņemts. Grozījums 13 par, pret, noraidīts. Grozījums 18 un 3 par, pret, pieņemts. Grozījums 19 un 4 par, pret, pieņemts Pieņemts. Grozījums 25 par pret. To mēs pārbaudīsim. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Tad esmu 28 pār 23 pret, līdz ar to pieņemts. Groziem priekšlikums 12 par pret noraidīts. 28 par pret noraidīts. 29 par pret pieņemts. 31 par pret pret pieņemts 32 par pret pieņemts 33 par pret pieņemts 34 par pret pieņemts 35 par pret pieņemts 13 par pret pieņemts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 To mēs pārbaudīsim. Pirmo kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 25 pār. 26 pret. Līdz ar to noraidīts. Noraidīts.

Beidzam balsot. 24 pār 25 pret. Noraidīts. 44. 44. grozījums, kurš pār pret noraidīts. 45., 46. un 40. Eh, kurš pār pret noraidīts. 47. grozījums, kurš par, pret, noraidīts. 48. un 15. kurš par, pret, pieņemts. 49. kurš par, pret, noraidīts. 50. kurš par, pret, noraidīts. 51. kurš par, pret, noraidīts. 16. kurš par, pret, noraidīts. Noraidīts. 52. Kurš par? Pret. Noraidīts. 53. un 17. Kurš par? Pret. Noraidīts. 54. Kurš par? Pret. Noraidīts. Labi, pārbaudam, ja vēlaties pārbaudam. Ja to jau. Rego. Lūdzu, balsojam. Eh, par 54. grozījumu beidzam balsot. Pieņemts. 55. grozījums, kurš par pret noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par pret pieņemts. Otrais grozījums, kurš par pret pieņemts. 58. Uh, kurš par pret apturas pieņemts. 57. kurš par pret apturas uh, pieņemts. 19. kurš par pret pieņemts. 58. kurš par pret pieņemts. 3. grozījums, kurš par pret pieņemts. 59. kurš par pret pieņemts. 60. kurš par pret pret noraidīts. Ceturtais grozījums. Labi, ja vēlamies pārbaudam. Balsams par 60. grozījumu pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par pret pieņemts. 61. par pret pieņemts. 62. par pret pieņemts. 20. kurš par pret norādīts. 21. par pret norādīts. 63. par, pret, pieņemts. 64. par, pret, pieņemts. 23. par, pret, noraidīts. 24. par, pret, noraidīts. 65. par, pret, pieņemts. 20, ne, 68. kurš par, pret, Noraidīts. 67. grozījums. Kurš par? Pret. Noraidīts. 68. grozījums. Kurš par? Pret. Noraidīts. Pārbaudam elektroniski labi. 68. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Noraidīts. Sep... Nē, pieņemts, saka priekšsēdētāji, pieņemts, pieņemts. Tā, tad 71. Eh, pirmā daļa un 73. kopā, kurš pār, pret, noraidīts. 27. grozījums, kurš pār, pret pret noraidīts. 71. Nē, 74. ir priekšsādātā, kurš pār pret pieņemts. 28. grozījums, kurš pār pret noraidīts. 75. grozījums, kurš pār pret pieņemts. 76. kurš par pret pieņemts. Nē, aizmirstam 29. saka priekšsādātāja. 29. grozījums, kurš par pret pieņemts. 77. kurš par pret pieņemts. 8. grozījums, kurš par pret pieņemts. 78. grozījums, kurš par pret pieņemts. 79. un 31. identiski, kurš pār pret pieņemts. 80. un 32. arī identiski, kurš pār pret pieņemts. 81. un 33. kurš pār pret noraidīts. 9. grozījums, kurš pār pret noraidīts. Tātad 9. Devītais balsojam par devīto, saka priekšsēdētāji. Kurš pār, pret, noraidīts. Desmitais, kurš pār, pret, pieņemts. 34. kurš par, pret, noraidīts. 82. kurš par, pret, noraidīts. 83. un 35. kopā, kurš par, pret, pieņemts. 36. kurš par, pret, Noraidīts. 85. un 84. Nē, saka priekšstādātā 85. atsevišķi. 85. kurš par? Pret. Noraidīts. 84. kurš par? Pret. Noraidīts. 86. kurš par? Pret. Pieņemts. 87. kurš par? Pret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 89. un 41. kurš par pret pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 27 pār, 24 pret pieņemts. 42. grozījums, kurš par pret noraidīts. 20. un 5. Kurš par? Pret? Norādīts. 21. Kurš par? Pret? Norādīts. 6. grozījums. Kurš par? Pret? Norādīts. 22. un 7. kopā. Kurš par? Pret? Norādīts. Astotais grozījums, kurš par pret pieņemts. 23. kurš par pret noraidīts. 9. un nē, nē, tikai par 9. kurš par pret pieņemts. Desmitais grozījums, kurš par pret pieņemts. Balsojam par, eh, tagad personāla balsojums. Palīgais balsojums pār pieņemtiem grozījumiem. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Ļoti labi, 40 pār, 9 pret, 2 atturās. Balsojam pār likumdošanas rezolūciju kopumā. Beidzam balsot. 36 pār 8 pret 2 atturās. Tātad arī pieņemts. Un sveicam referents. Passiamo ora al... Pārējiem pie par uh, Amalijas Sartorī ziņojumu. Tātad balsosim par šo atzinumu. Pirmais grozējums. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. Otrais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Un sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums, personāla balsojums. Balsojam elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. Ļoti labi. Tātad 51 var, 51 eh, pār, neviens nav pret, neviens arī neaturās. Tāds pats pozitīvs rezultāts pārējiem vēl pie balsojam par eh, budžetu, par Sartorī kundzes ziņojumu, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Ļoti labi. Tātad 46 pār, neviens nav pret, arī veiksmīgi apstiprināt ziņojums pārējiem pie Marinesku ziņojuma. Mums te ir kompromiss par padomas tekstu, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk galīgais balsojums, personāla balsojums, lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 43 pār, 7 atturās, neviens nav pret, ļoti labi, tā tad balsojam pār likumdošanas rezolūciju kopumā, sākam balsot, beidzam balsot. 43 pār, 3 atturās, neviens nav pret. Sveicam Marinesku kungu, esam pabeiguši mūsu balsošanu. Kā jūs redzat, esam atguvuši iekavēto laiku. Un tagad divas minūtes, lai tie, kas vēlas atstāt zāli, varētu to izdarīt, un tad mēs ātri sāksim darbu. Bene, cominciamo. Iniziamo. Atsāksim mūsu darbu. Editas Hercogas ziņojums. Ir nākamais darba kārtības punkts. Lūdzu, Edita Hercoga. Paldies, priekšsēdētāju skundze. Lai būtu vieglāk. Es angļu valodā. Uh, pastāstīšu par manu ziņojumu. Domāju, tā cilvēkiem būs vieglāk saprast. Turklāt pateikšu šī valoda. Sākšu ar to, ka digitāla infrastruktūra ir um, vitāli svarīgs priekšnosacījums mūsu politiski uh, ultimatīviem mērķim internets visiem, kā arī mūsu uh, ekonomiski ultimatīviem mērķim izkļūt no krīzes jo neviena modernā ekonomika nevar pastāvēt bez platjoslas interneta. Pēdējo gadu laikā esam redzējuši, ka pat nauda, kas ir vērtīga tirgu, eh, nav pietiekama, lai mm, nokļūtu līdz lauku reģionu iedzīvotājiem. Un tagad mēs vēlamies uh, aizkavēt nedaudz šo sākušos migrāciju no lauka reģioniem uz pilsētām. Turklāt komisijai pagājušajā nedēļā bija paziņojums uh, par to, kā savienot uh, cilvēkus. Un uh, ļoti drīz šis priekšlikums tiks skatīts padomē. Tiks runāts par to, lai digitālā darba kārtība mm, tieši pirms Eiropas Savienības vēlēšanām kļūtu par pamatelementu mūsu politikā, lai par šo jautājumu visvairāk runātu nākamajā gadā. Šī ir izdevība, bet uh, mums ir arī pienākums gūt labus rezultātus. Eiropas Savienības pilsoņi neatkarīgi no uh, viņu geogrāfiskā izvietojuma, no ekonomiskās situācijas vēlas būt sastarpēji sasaistīti un brīvi, lai darbotos pārobežu kontekstam. Mēs parlamentā esam atbildīgi. Uh, par to, lai viņiem palīdzētu. Paldies maniem ēnu kolēģiem. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka viņi mani atbalstīs. Hekmarka kungs, kurš um, ļoti atbalsta digitālo infrastruktūru šajā sasaukumā, viņš uh, bija atbildīgs konkrēti par spektrumu. Un um, šī lieta digitālajai infrastruktūrai ir vitāli svarīga. Turklāt Čičtera kungs man arī ļoti palīdzējis pie IKT projektiem un pie enerģētikas sektora, kas ir viens no mērķiem mums visiem rūpniecības jomā. Mums bija šī laba sadarbība un es eh, ceru uz tikpat labu sadarbību ar Libe pārstāvjiem un ar alde pārstāvjiem un iespējams citām politiskām grupām. Es ceru, ka likumdošana, īsta likumdošana sāksies aprīlī, tāpēc varam rēķināties ar februāra vai marta plenāro sesiju, lai skatītu šo tekstu. Vēlamies ievērot arī visus tūkošanas termiņus. Vēlamies dot iespēju kolēģiem iesniegt grozījumus savās respektīvajās valodās. Uh, izlasīt uh, visus šos grozējumus respektīvajās valodās. Tātad laika grafiks kļūst gan saspringts, to visu ņemot vērā. Mēs ar kolēģiem esam strādājuši arī brīvdienu laikā, lai 3. septembrī nodotu ziņojumu tulkošanai. Nu, tas bija ļoti īs brīdis. Mums nav bijis laika pārunāt ar visiem interesantiem. Un tāpēc grozējumiem ir paredzēts ļoti uh, garš periods. 3. līdz 3. oktobrim var iesniegt grozījumus un 28. Uh, novembrī uh, notiks balsojums. Tā kā mums būs ļoti daudz laika, lai izskatītu visas idejas, lai saprastu stiprās un vājās puses um, šiem grozējumiem uh, līdz uh, balsojumam šai komitejā 28. novembrī. Es ceru, ka Švaba kungs savā komitejā arī pacentīsies, lai mēs pēc iespējas ātrāk noslēgtu šo likumdošanas aktu. Par ko tad mēs šeit runājam? Komisija jau ir izanalizējusi situāciju un sapratusi, kāpēc uh, Latvijas internets vienmēr nedarbojas, kāpēc ir šie pārāvumi, kāpēc ne visi operatori vēlas sniegt platjoslas interneta pakalpojumus. Tas ir atšķirīgi no elektroenerģijas. Tur ir universālas saistības un elektroenerģija jānodrošina katrā mājasaimniecībā. Savukārt internets nav šīs universāla rakstura pakalpojums, un šeit ir grūtāk vienoties par sinerģijām, lai iesaistītu katru mājasaimniecību šajā tīklā. Šis uh, regulas priekšlikums eh, varbūt tik daudz, ko mums nepiedāvā, bet ļauj uzsākt nepieciešamas sarunas starp eh, dažādiem rūpniecības nozarēm, lai strādājot pie šī jautājuma, visi operatori konsultētos ar nozares eh, partneriem. Un man šķiet, ka Eh, tas ir ļoti labi. 80% izmaksu piedāvājot platjoslu ir organizējot eh, infrastruktūru, tā praktiski eh, rakot. Un, um, ja visi tad organizēs šos rakšanas darbus kopīgi, varēsim ietaupīt līdzekļus. Tā kā esmu ļoti optimistiska un um, ceru, ka panāksim labus rezultātus. Es esmu rūpīgi izvērtējusi šī ziņojuma stratēģisko aspektu, lai minimizētu potenciālus konfliktus mūsu sarunās. Tagad nākamo divu mēnešu laikā esmu ļoti um, atvērta un gatava komentāriem no jūsu puses. Esmu gatava paredzēt um, arī papildu iespējas, kur mēs varēsim runāt, vienoties. Divi sektori, kas mūs īpaši interesē, ir transports un elektroenerģija. Tad arī dzeramais ūdens. Dzeramais ūdens šeit mums ir ļoti stingra likumdošana. Mm, Tāpēc mums jāskatā ne tikai iespējas, kas mums ir, bet arī izaicinājumi, kas ir mūsu priekšā. Mēs nevēlamies lietas sarežģīt, bet gan uh, pēc iespējas efektīvāk īstenot mūsu mērķus. Mēs esam runājuši par formulējumiem. Tas jāskata uh, sektorāli. Saprātīgs, saprātīga prasība uh, to var traktēt ļoti atšķirīgi elektroenerģijas uh, sektorā vai arī platjoslas interneta sektorā. Tātad uh, definīcijas uh, jāskata ļoti rūpīgi atkarībā no sektora. Jāskatās arī uz īpašumtiesībām. Ja kādam kaut kas jau pieder un ja šis cilvēks to vēlas, vai operators šis to vēlas paturēt. Viņam jādod tāda iespēja, protams, bet um, runājot par um, nākotnes iespējām, jāpiedāvā sadarbības iespēja. Katram operatoram tas ir ļoti svarīgi. Ar šo sadarbību cerams mums izdosies vienoties par vislabākajiem risinājumiem. Runājot piemēram, par vienotu informatīvo centru. Te valstīm būs um, manevrēt spēja. Mēs nevēlamies nevienu piespiest. Iespējams, vienā valstī telekomunikāciju iestāde būs atbildīga mm, otrā valstī kāds cits. Mm, tas mums nav tik svarīgi. Svarīgi ir, lai tas būtu tiešām vienas pieturas schēma. Ļoti interesanti ir, ka Eiropā mēs, mums nav notikusi uh, mūsu infrastruktūras inventarizācija. Tas ir dažos sektoros un reģionos tā ir notikusi, citos atkal nē. Līdz ar to šeit slēpjas milzīgs kļūdu potenciāls. Viens piemērs. Manā dzimtajā reģionā mums um, bija milzīga uh, problēma ar augstsprieguma uh, vadiem, kas nebija pie, attiecīgi piereģistrēti. Sākotnēji Ungārijā, kur bija, kur bija jābūt šiem vadiem, uh, bija klintis, un tāpēc šie vadi tika uh, pārvietot par 50 metriem. Tā nav liela traģēdija, bet tas netika attiecīgi dokumentēts. Un tagad eh, tā vienkārši ir kļūda, kas eh, var negatīvi ietekmēt mūsu sadarbību. Mums ir nepieciešama kartēšana. Tā jānotiek augstā līmenī ar eh, augstām, augstu tehnoloģiju izmantošanu. Ka, katrā valstī jānotiek kartēšanai tā jābūt eh, savstarpēji savietojamai. Un rādītājs, ko es šeit vēlos sasniegt, ir sasniedzamība 48 stundu laikā. Jūs redzat, kolēģi, es esmu ļoti entuziastiska. Es ceru, ka jūs mani atbalstīsiet, nu un ar prieku gaidīšu jūsu komentārus, kā arī citu ieinteresēto sektoru pārstāvju komentārus. Paldies, um, referents kundzei. Gan 3-12 minūtes jūs runājāt, bet uh, mums bija šis laiks. Līdz ar to es jums atļauju izteikties. Lūdzu, kolēģis. Paldies referents kundzei un paldies par šo prezentāciju. Saka Hokmarka kungs. Dažas eh, interesantas detaļas. Mēs atpaliekam. Mēs atpaliekam šeit no citiem reģioniem. Pagājušā gada beigās mums bija 4,5 uh, eh, miljoni uh, lietotāju, salīdzinot ar uh, 5,4 ASV klusā okeāna reģionā, un tad bija vispār 9 vai 10 miljoni tā kā arī Eiropas Savienības robežās mums ir milzīgas uh, atšķirības. Tehnoloģijas. Stikla šķiedras tīpaši ir vitāli svarīgas attīstot digitālo infrastruktūru, un ļoti labi, ka mēs tagad runājam par 30 uh, megabitiem sekundē līdz pat 100 megabitiem sekundē. Tas nozīmē, ka Eiropai būs labākas kvalitātes pakalpojumi. Šādi mums ir uh, jāvienojas uh, par um, šo pakalpojumu ietvaru un par uh, finansējumu, lai pēc iespējas ātrāk mm, izvērstu šo infrastruktūru. Man ir konkrētas idejas arī par priekšlikumu. Šobrīd priekšlikums traucē konkrētiem pasākumiem atsevišķās dalībvalstīs, ka, kam ir vadoša loma, runājot tieši par stikla šķiedru izmantošanu digitālajā infrastruktūrā. Ņemot man pašu valsti. Noteikumi šeit, eh, seši vai septiņi, neļautu Zviedrijas operatoriem uh, optimāli attīstīt digitālo infrastruktūru un liektu piekļuvi šķied, stiklu šķiedram, tā ka tas tiešām nav optimāli. Turklāt um, subsidiaritātes princips dažkārt šeit tiek pārkāpts, vismaz tā uzskata manas valsts parlaments. Šī ir situācija, kur nav universālā risinājuma. Dalību valstīm Jādara viss, lai samazinātu izvēršanas izmaksas, lai mēs panāktu tik ātru izvēršanu, kāda vien ir iespējama. Katrai valstī šeit ir atšķirīgi priekšnosacījumi, atšķirīga, atšķirīgs starts. Un no šī skatu punkta lūkojoties Es vēlētos aprunāties referenti un piedāvāt direktīvu, nevis regulu šim likumdošanas aktam. Tas ļaus mums pielāgoties uh, konkrētiem apstākļiem un specifikai katrā valstī. Mums, protams, jādomā arī par konkurētspēju. Mums jānodrošina nacionālo tradīciju ievērošana optimāli iespējamā veidā. Un es uzskatu tā, ja šī regula aizliegs dažām valstīm veikt pasākumus, kādi tiek veikti šobrīd, lai attīstītu digitālu infrastruktūru, tad eh, šis teksts vairs nebūtu atbalstošs, bet gan uh, traucējoši. Un līdz ar to tas ir, tas ir vēl viens arguments tam, lai šis teksts būtu direktīva, nevis regula. Tā kā gaida diskusijas ar referenti. Paldies! Pilārojies, paldies, turpina priekšādā, tā tālāk Pilārai Delka Stiljovāts lūdzu. Paldies! Lielas paldies, paldies arī referentei. Viņa likus priekšā ziņojumu ar milzīgi daudz idejām. Bet šobrīd, jāsaka, mēs vērojam iespējamu pilnīgi priekšlikumu plūdus no komisijas puses attiecībā uz digitālo jomu. Vismaz seši vai septiņi priekšlikumi paziņojumi šie dokumenti, kas nāks šo, šobrīd no komisijas, tie šobrīd tika apstrādāti. Nu, lūk, dzirdējām nu pat par pēdējo, kas tika arī apstiprināts. Un ir arī ļoti būtisks darbs šobrīd pie telekomunikācija tirgus. Nu, mums te šeit ir visiem viena prasība. Galvenais ir piekļuvi tīklam. Jābūt straujai piekļuvē tīklam, jo citādi ir pilnīgi neiespējami īstenot tos mērķus, kas pastāv šajos atsevišķajos priekšlikumos. Nu, man ir pāris komentāru, pāris punktu kas man šķiet ārkārtīgi interesanti un ko vēlos komentēt. Nu, piemēram, 3, 3, 4, 17 un 18 grozījumi. Ja punkti varbūt. Visi paredz uzlabot licencēšanas procesu civilā, civiliem projektiem. Un man interesē arī šis apusējības princips. Tāpat arī nosacījumi investīcijām 14. punktā. 21. 23. kas attiec uz nacionālajiem regulātoriem. Turklāt mēs šķiet ārkārtīgi interesanti arī tas, ka pastāv šis princips par platjoslas pakalpojumiem ēkās. Tas, manuprāt, būtu jāskata sīkāk un vajadzētu to izvērtēt attiecībā uz to, kādu iespējumu birokrātisku slogu tas tomēr varētu radīt. Uh, Varbūt um, tas nebūtu nemaz tik labi. Nedrīkstam aizmirst, kāda ir mūsu galvenie mērķi digitālajā darba kārtībā. Viens no tiem taču bija virzīties uz priekšu ar eh, piedāvāto interneta eh, ātrumu, bet kā minimālais scenārijs, obligātais scenārijs savukārt atcerēsimies, eh, ir, ir nu, nu, kaut kādas citas normas. Bet vēl vairāk man ir arī šaubu par nevis otro punktu bet drīzāk 20. grozījumu, kur minēta atsauc uz iekārtām. Jā. Te ir teiks, ka lūk, aprīkojums vajadzīgs visām valsts īpašuma ēkām. Un šādai prasībai ir jāpiedāvā viens koncentrācijas punkts elektris, elektroniskiem sakartīkliem. Un tā kā nav saiknes daudz vietas starp jaunām un vecām valsts ēkām, un šeit netiek minēts, kāpēc būtu, jā, kā būtu jāizmanto šāda veida koncentrēšanās punktu. Es domāju, ka tas ir vēl vienreiz jāapskata, jo gal galā šeit var būt iesaistīts ļoti daudzas valsts iestādes, un uh, tas varētu radīt problēmas. Nu, kopumā es tomēr gribu teikt paldies Edītē, viņa paveikusi labu darbu, sniegus mums ļoti daudz vielas pārdomām turpmākajam darbam. Paldies! Grēc! Mēs paldies turpina priekšsādātāji! Tagad Nīblers kundze. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es faktiski paturpināšu iepriekšējās runātājas domas. Visu pirms pateikšos Editī Hercogai par um, viņas prezentāciju ievadvārdiem. Tas ļoti labs pamats šai diskusijai. Es uh, varu atbalstīt praktiski visu to, ko teica referenta, ko pēc tam teica arī uh, Hokmarka kungs. Mm, es uzskatu sevi arī par entuziasti un mm, domāju, ja mums neizdosies mm, piedāvāt platjūslas internetu visiem, kas to vēlas tuvākā nākotnē, mēs Eiropā zaudēsim konkurētspēju. Tā kā mēs vienkārši nevaram to atļauties. Un es ceru, ka vēl šajā sasaukumā mums izdosies uzsākt attiecīgus pasākumus. Man eh, kāds jautājums kolēģi. Pasaulē tiešām ir eh, reģioni, kas ir attāli, reģioni, kas, eh, kas tiešām grūti sasniedzami. Šeit es uzskatu, mums vajadzētu ieskatīties Dienvidkorejas pieredzē. Viņam tādu reģionu ir gana daudz un vajadzētu papētīt, kā viņi atrisinājuši eh, šo problēmu un kā viņi ir piedāvājuši ātrdarbīgu internetu. Tā viena lieta. Un tad arī Eiropas Savienībā, protams, eh, protams, eh, katrā valstī sava specifika un piekrīt kolēģi, mums te vajadzētu labāk strādāt ar direktīvu, nevis ar regulu. Tā vieglāk ņemt vērā šo valstu specifiku. Piemēram, um, mobilās komunikācijas. Mm, Vācija šim jautājumam tika izveidotas uh, arī pilsoņu iniciatīvas. Uh, tagad mēs runājam par tādām tehnoloģijām kā optiskās šķiedras Un atkarībā no tā, ko valsts vēlas izmantot un kādā veidā, mums eh, jādod valstī manvarētspēja, lai tā to varētu darīt. Es priecājos par turpmākām debatēm un paldies vēlreiz referentei par šo ļoti stabilo, labo pamatu eh, mūsu turpmākam sarunām. Grāci. Mēs paldies, saka priekšsēdētā Niblers kundzei, tālāk komisijas pārstāvim vārds. <clears throat> Thank you. Paldies, priekšsādātāji. Labu pēcpusdienu visiem. Pirmām kārtām esam pateicīgi, ka skatāt to tik steidzamā kārtā. Mēs domājam, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs likumdošanas dokuments. Un tas ir ļoti arī fokusēts, koncentrēts, tā tam arī būtu jābūt. Te tiek identificēti tie dažie, nu, sastrēguma punkti. Un mēs ierosinam šos te problemātiskos punktus strauji risināt. Par ātrumu un steidzamību runājot. Mūsu Eiropa padome decembrī lūdza nākt klajā ar kaut ko jau pavasarī, un likumdevēji Tāpēc ir uzaicināti pieņemt šo doku, dokumentu līdz nā, jūsu mandāta beigām. Par to esam pateicīgi. Mēs esam izdarījuši savu darbu daļu, un mēs patiešām ceram arī, ka jūs varēsiet strauji turpināt darbu pie šī dokumenta, tā lai varētu to visu virzīt uz priekšu. Un arī šī instrumenta izvēle ir ar to saistīta. Regula, regulas iespējamība tika apsvērta bet domājam, ka šādā veidā lielā mērā aiztaupīsim laiku ar transponēšanu, jo mūsu mērķis, protams, ir panākt to, ka platjosla ir pieejama straujā ātrumā, atbilstīgi digitālajai stratēģijai jau līdz 2020. gadam. Līdz ar to mums nevaram zaudēt nekapēks laika. Es ceru, ka jūs to varat saprast un atbalstīt. Un tāpēc, protams, mēs arī konkrēti teicām, ka mēs šo regulu varam koncentrēt ļoti tādā šaurā aptvērumā. Jo, protams, ir ļoti daudz jautājumu, visas šīs atļaujas un eh, tā tālāk. Mēs šeit vispār ne, tikpat kā nerunājam par atļaušanu, piešķir, atļauju piešķiršanu. Mēs tāpat arī nedom, nerunājam par to, kā dalībvalsts pēc saviem ieskatiem, ko varēs darīt, kādā le, līmenī tās to organizēs. Uh, Nē, mēs to visu neskatām, mēs to esam ārpus regulas. Mēs ierosinam izveidot pāris tieši īstenojums tiesības un pienākumus tā, lai tieši tā kā referenta teica, varētu īstenot sinerģijas starp dažādiem sektoriem. kas ļaus nodrošināt platjoslas pakalpojumus pilsoņiem visā Eiropā. Nedomāju, ka mums šeit jāiedziļinās visās piezīmēs, bet, ja ļausiet, tad es varbūt pakomentēšu pāris piezīmes saturiski. Piemēram, salīdzinājums ar pašreizējām iniciatīvām dalību valstīs. Mēs vismaz centāmies ņemt vērā pašreizējās iniciatīvas dalību valstīs. Nu, piemēram, kas šobrīd notiek Zviedrijā. 95%, 95% garī, garantību mēs garantējam, ka viss notiekošais netiks skarts. To varēs turpināt darīt un tiešām ceram, ka paraugu prakse, protams, vērsīsies vienkārši plašumā, jo mēs vienkārši cenšamies palielināt šos pakār, pa, pakalpumus, vēl veicināt paraugu praksi, nevis to kaut kādā veidā ierobežot ar šo regulu. Nu, lūk, tātad nekādu aizliegumu, nē. Drīzāk paraugu prakses vēršana plašumā, uh, Nu, piemēram, tādas prakses, kas nāk no Zviedrijas vai Vācijas. Ja runājam par subsidiaritāti, arī tas ir tikai viens piemērs. Šķiet, ka mums kopā ir apmēram 14 vai 15 parlamentu atzinumi. Četri no tiem pauž argumentētu atzinumu. Mums, protams, nu, Mēs, protams, skatāmies uz šiem jautājumiem. Tagad atbalst, atbalstām uz jūsu uzdotajiem jautājumiem un cenšamies to darīt savlaicīgi. Nu, par visu citu pārējo runājot, jāsaka, es priecājos, ka jūs tik nopietni esat ņēmuši vērā mūsu domas un, protams, esam gatavi jums palīdzēt nonākt arī pie tālāk uh, risinājumu un, piemēram, vienošanās pirmajā lasījumā, ja tas būtu iespējams. Paldies, turpina priekšsādātāji. Nākamais runātājs. Referentē vārds paldies. Gribu teikt paldies kolēģiem par to, ka viņi ir izlasījuši šo dokumentu un uzdeva jautājumus. Gribu rēģēt vismaz uz diviem no šiem jautājumiem. Viens, ko uzdeva Anģelika par platjoslu, kas varētu būt optiskā šķiedra, satelīts vai mobilais platjoslas pakalpojums. Nu, pārsvarā Man šķiet, ka nav īsti svarīgi, kādā veidā šis platjos pakalpojums nonāk līdz patērētājiem. Nav, vai, nav svarīgs līdzeklis, galvenais rezultāts, galvenais, lai viņš saņem šo pakalpojumu. Vai mēs runājam par mobilo vai par satelītu pakalpojumu, tad tomēr ir kaut kā diezgan liela distance. Citādi tiek izmantots pārāk daudz no spektra. Tātad varbūt pārsvarā izmantot tuvos pakalpojumus ar optisko šķiedru un pārējos gadījumos tad ar šiem tālākajiem eh, spektru aizņemošajiem veidiem. Uh, Par Pilāru de Kastiljo jautājumu runājot, mūsu mērķis, un arī par to bija grozījums, ir tas, ka 2020 digitālajā darba kārtībā esam paredzējuši piesaistīt, sasaistīt, piemēram, eh, bibliotēkas un līdz ar to valstī piedarošās ēkas un biroji ir jāpadara par prioritāti šādos gadījumos. Nu, vai vismaz lūk šādu atjaunot ēku gadījumos, aprīkojot tos ar pakalpojumiem. Un līdz ar to šai ēkai būtu papildus vērtība, tāpēc pievienošo grozījumu par šo platjoslas marķējuma ēku, piemēram, marķējuma ēkām. Nu, nezinu, vai tā būs direktīva vai tomēr regula, bet es zinu vienu lietu. Šodien no rīta mēs tikāmies ar MVU pārstāvjiem, runājam par rīču, un pārsteidzošā kārtā viens no lielākajiem šķēršļiem MVU lauku apvidos viņu darbībai, ir tas, ka viņiem ir vajadzīgs platjoslas pakalpojumu pievads, lai viņi varētu, piemēram, ar eka veikt konsultāciju procesu, un tad viņi varēja runāt tālāk par šo ķimikāliju tiesību aktiem. Viņi varbūt pat nevarēja iedomāties, ka tas būs tas galvenais čērslis uzņēmumiem. Viņi nevarēs īstenot rīču regulu, tāpēc, ka viņiem nav platjoslas pakalpojumu pieejas. Tāpēc es domāju, mūsu mērķis ir strauji, strauji, pavisam strauji visus MBO un visas saimniecības apgādāt ar platjoslas pakalpojumiem. Un ja mēs to nevarēsim, tad jāsaka, visa tautsēmniecība vienkārši tiks bremzēta un nekur nevarēs nonākt. Tāpēc es gribu lūgt, lai jūs turpinat ar mani sadarboties. Es domāju, tā būs laba direktīva, un mēs varam šo darbu pabeigt strauji. Paldies! Bene, grazie la collega Herzog. Passiamo ora all'ultimo punto all'ordine del giorno. Paldies, Hercogs kundzei, un tā mēs esam nonākuši pie pēdējā darba kārtības jautājuma. Accomodarsi al tavolo della Presidenza es aicināšu. Aicināšu šeit runātājs ieņemt vietas man blakus. Thank you very, thank you very much, Mrs. Allora, prima di iniziare ricordo, ricordo ai Bet pirms mēs sākam, es gribētu atgādināt kolēģiem, kuri gaida Skota kunga stāstījumu. Tātad mums ir 30 minūtes šī pētījuma izklāstam un pēc tam mums būs īsas debatas. Tātad 30 minūtes lūdzu jūsu prezentācijai. Paldies, Satorī kundze, es centīšos izteikties pat īsāk. Paldies, man ir liels prieks un gods vēlreiz būt šeit jūs komitejā un stāstīt par pētījumu. To mēs esam veikuši komitejas vārdā. Mani sauc Skot Markus, es eh, strādāju Vācijas pētniecības institūtā, WIK, un arī mana kolēģi Ilse, Ilse Goltovič ir klāt. Un Viņi visi varēs atbildēt uz jautājumiem vēlāk, ja tāda būs. Pētījums kā tāds ir saistīts ar uh, izklaidi e, X.0 uh, ar šo versiju un uh, izvērstumu platjoslā. Pētījumā Tātad labi, ka mums tagad arī slaidi pieņems, saka runātājs. Tātad pētījumā mēs cenšamies izvērtēt trīs galvenās jomas - definīciju platjoslai un tās uh, sasaist ar Eiropas politikas mērķiem, situāciju Eiropas Savienībā no dažādiem redzes viedokļiem un arī to, kas virza šobrīd platjoslas pieprasījumu šodien, īpaši uzsvar liekot uz audiovizuālajiem pakalpojumiem. Eh, ziņojums šobrīd tiek pārskatīts, tas jau ir galējā fāzē, mums vēl tas ir jāpiepucē un uh, jāņem vērā tos priekšlikums, ar kuriem komisija nāca uh, klajā pavisam nesen. Un es tātad par to visu sīkāk arī pastāstīšu. Galvenie vērojumi, kas izriet no šī pētījuma. Pirmkārt, domājam, ka Eiropā situācija ir samērā laba, ja mēs skatāmies uz um, indikātoru kopumu. Tomēr ir zināmas jomas, kas ir vājākas, ir jomas, kurām vajag pievērst vairāk uzmanības, un par to es runāšu turpmāko menošu laikā. Otrais vērojums. Kaut gan daudz, kas ir darīts Eiropā, lai veicinātu piedāvājumu pusi platjoslas pakalpojumiem, kā jau tas ir arī uzsvērts Hercogskundas ziņojumā, mazāks uzsvars ir ticis likt uz pieprasījumu pusi pēc platjoslas pakalpojumiem, un tātad Tas ir viens no galvenajiem rezultātiem šajam pētījumam. Šajā tabulā mēs redzam dažādas definīcijas, kas tiek izmantotas dažādās valstīs attiecībā uz basic broadband, tātad pamata platjosla. Es neiešu cauri visām definīcijām, ko jūs šeit redzat. Tam nebūtu nekāda jēga. Bet galvenais šeit ir tas, ka definīcijas ir samērā atšķirīgas, dažādas un attiecas uz dažādām funkcijām. Jūs redzat, ka basic broadband, tātad pamata platjosla, nav skaidri definēts, bet to varētu apzīmēt kā pakalpojums 144 kilobiti, tātad lejupiet, lādē un ap, augšupielādē. Ja mēs skatāmies uh, trešo no labās puses stabiņu, tur mēs redzam vispārējo ātrumu. Otrā ir lejupielādes ātrums un uh, pēdējā stabiņš ir uh, augšupielāde ātrums. Tātad katram ātrumam ir savas sekas vai ietekme, un tāpēc ir jābūt uzmanīgiem attiecībā uz uh, šīm definīcijām, jo, kā es teicu, tas ir saistīts arī ar izmaksām. Šeit ir um, līdzīgas de definīcijas, piemēram, ātram, ātram un ļoti ātriem platjoslas pakalpojumiem. Un atkal šīs definīcijas atšķirās. Tās ir definīcijas, kas tiek izmantotas arī digitālajā darba kārtībā, definīcijas, kas ir pētījumos par platjoslas aptvērumu. Tās ir arī ASV FCC organizācijas izmantotās definīcijas, tāpat ir Singapūra, Austrālija izmantotās definīcijas un tā tālāk. Tā tad atkal atšķirīgas definīcijas, dažādas izmaksas un atšķirīgs arī iespējamais tehnoloģija izmantojums šo pakalpojumu sniegšanai. Visā visumā sajūta ir tāda, ka kopējie digitālās darba kārtības mērķi Eiropai attiecībā uz pārklājumu ar platjoslas pakalpojumu līdz 2013. gadam, tātad 3 megabiti līdz 2020. gadam un 50% izmantojums no 100 megabitiem sekundē. Tātad visiem mēķi nepieciešams tos tā paskaidrot un, un pieslīpēt. Runājot par ātrumu. Ātruma definīcija digitālajā darba kārtībā nav īpaši skaidra. Nav skaidrs, vai tas ir. Uh, uh, Tātad par kādu ātrumu iet runa? Tātad speed capability varbūt ir konkrētāks jēdziens, kas nozīmē ātrums, kādā platjoslas pakalpojumu var sniegt, bet tas nevienmēr nav tas pats kā uh, reklamētais, tātad uzstādītais ir kā ātrums. Tātad faktiskais ātrums tam ir jābūt atbilstošam tam, ko pakalp, pakalpoja saņēmējs sagaida, kas viņam ir ticis reklamēts un stāstīts, kāds būs ātrums. Attiecībā uz pamatu platjoslu, kā mēs to definējam šobrīd. Tas ir eh, līdzīgi kā FCC ASV to ir eh, definējis 4 megabiti lejupielādē un 1 megabits eh, augšpielādē. Kāda ir mērķa Eiropā? Viens ir kvalitatīvais mērķis. Mēs domājam, ka platjoslai vajadzētu nodrošināt divu virzienu pakalpojumus, tāpat arī video pakalpojumus šādā veidā. Uh, Tas nozīmē, ka uh, sinhronizēšanas uh, satelīta izmantošana varbūt ir nepiemērota tām zonām, kur to var izmantot savādāk. Ir Eiropas teritorijas daļas, kuras ir ļoti attāls, kuras ir grūti sasniedzams, un tām mēs domājam, ģeosinhronizēšanas satelīts varētu būt pieņemams, jo pretējā gadījumā Eiropā radīsies milzīgas izmaksas. Un galvā mēs domājam, ka prasība platjoslas piekļuvēji, tātad ir, tā, ir jābūt plašai atvērtai piekļuvēji platjoslas pakalpojumiem. Tātad to arī paredz ietver direktīvas 8. pants. Tālāk par ātru platjoslu fast broadband 30 megabit sekundē mērķis tāds mūsu prāti ir atbilstošs, piemērots, to vajadzētu vēl papildināt ar augšpielādes ātrumu 7 megabits sekundē. Tātad tādām vajadzētu būt minimālajām prasībām, kas arī būtu relatīvi, reāli nodrošināms. Mēs atbalstam arī 100 megabits sekundē mērķi. Tas, iespējams, ir tās diezgan liels izaicinājums kā mērķis. Visā visumā mēs ieteiktu definēt aptvērumu attiecībā uz mājasaimniecībām, nevis, teiksim, uz noteikti personu skaitu. Tā tad raudzīsimies konkrētāk. Mēs esam rekomendējuši, kā vairāk uzmanības jāpievērš mobīlē platjoslē. Un digitāla aģenda par to neko nesaka, tas nav neutralitāts jautājums, bet mēs arī citos parlamentu pētījumos esam konstatējuši, ka uh, piekļuva aplikācijām no jebkurienes un jebkurā laikā ir ļoti svarīga, un tāpēc mobilitāte noteikti ir uh, pakalpojumi ļoti svarīga sastāvdaļa. Un visbeidzot, kas ir ļoti svarīgi, mēs dodam priekšroku politikas ietvaram, kas ir tehnoloģiski neitrāls pēc iespējas uh, lielākā mērā. Jāņem vērā tomēr sevišķi vidējā laika termiņā vai papildus mērķi attiecībā, teiksim, uz optiskajām šķiedrām būtu nepieciešama. Iemesls, kāpēc mēs par to domājam, tāpēc, ka pastāv scenārija, kad eh, Eiropas trūkums attiecībā uz FTTP izvērsumu varētu būt problemātisks, izmantojot lietošanas datus no valstīm, kurās ir FTTP. Mēs redzam, ka šis jautājums ir daudz sarežģītāks, kurš ir vairāk saistīts ar to, kā mēs izvērtējam riskus un kā virzamies uz priekšu. Šīs kartas droši vien būs pazīstamas lielākam vairumam šajā telpā. Šeit ir Latvijoslas eh, pārklājuma dati. Tie ir 2012. gada dati, publicēta 2013. gada ziņojumā. Kopumā vērojums ir tāds, ka attiecībā uz pamata platjoslu pārklājums ir labs. Ir zināmas atšķirības, kas ir labi redzamas, tātad austrumi rietumi šajā virzienā, dažas no jaunajām dalībvalstīm, kurām vēsturiski nebija, pilnībā izvērsta telekomunikācija tīkla. Tur šis pārklājums varbūt nav tik labs kā rietumos. Pārsvarā mēs redzam kreisajā pusē, tātad pamata platjosla ir uh, rietumos un ātrais, ātrā platjosla ir austrumos vairāk. Tātad tāda ir šī relatīvā situācija. Tās valsts, kurām agrāk bija ļoti vāji šie tīkli, tie taisījuši tādu tehnoloģisko lēcienu, pārgājuši šīm optiskajām šķiedrām, un arī rietumos jūs redzat, kādas ir atšķirības starp uh, ziemeļu un dienvidu reģioniem. Tātad galvenais šeit ir tāds, ka ir trūkumi nodrošinot šo pārklājumu lauku reģionos. Tālāk, atkal dati, kas varbūt jums ir zināmi, bet gribu uz tiem norādīt. Pārplatjoslas pakalpojumu izmantošanu SAO valstīs. Tātad par šo izmantošanu Eiropas situācija samērā laba. Lielākā daļa tādu pionieru ir eh, Eiropas Savienībā, aizņemot Koreju. Un mēs redzam, ka apvienotā ASV, Japāna, Jaunzelanda, tātad mūsu galvenie konkurenti ir apmēram kaut kur tā ap vidu. Visā visumā attīstīto valstu ekonomikas, tātad attīstītās valstis, Eistrama, Rietuma Eiropā tām ir tendence būt šiu, šī spektra augšējā galā. Dažas citas dalība valsts, teiksim, citas ir austrum, citas ir rietum, blokā vairāk tājās ir zemāk šī izmantošana, bet visā visumā, ja mēs skatāmies šo platjoslas izmantošanu, pamata platjoslas pakalpojumi tie ir ņemti vērā, tad skats Eiropas Savienībā nemaz nav tik slikts. Tāpat arī cenas tātad ātrām platjoslas pakalpojumam. Kopumā mēs redzam, ka situācija Eiropā ir tīri laba. Protams, Dienvidu Koreja ir priekšā praktiski jebkuros rādītājos, bet salīdzinot ar jebkurām citām valstīm, teiksim, apvienotā karaliste, Jaunzelanda un tā tālāk un tā tālāk, Eiropa atkal, nu, visā visumā cenu ziņā nav slikta situācija. Tātad tas ir labi patērētājiem un varbūt, nu, zināmas bažas uh, tas rada pakalpojums niedzējiem, ražotājiem. Ja mēs skatāmies uz vispārējo jautājumu, vai Eiropa ir atpalikusi un ko tas nozīmē tādā gadījumā, tad ir svarīgi raudzīties ne tikai uz ātrumiem, uh, interfejsiem, un, um, un piedāvājumu, bet kādā veidā platījums tiek izmantot. Un te mēs redzam schēmu, balstoties uz eh, Cisco VNI datiem par eh, patēriņu uz mēnesi, uz vienu patērētāju 2012. gadā pa mēnešiem. Ja mēs skatāmies uz šiem datiem, kļūst skaidrs, ka tīkla izmantojums nav tikai vienkārši, nu, platjoslas ātrums. Tas nav viens un tas pats. Tātad pa kreisi vairāk mēs redzam Japānu, tad ir Dienvidu Koreja, ASV, tad seko vairākas, nē, Austrālija, Jaunzēlanda un tad vairākas um, ES dalība valsts, un labajā pusē visvairāk ir apvienotā karalista. Tātad faktiskais patēriņš nav saistīts ar piekļuvas ātrumu tik lielā mērā, kāds ir pieejams valstī, vai arī cik daudz ir optisko šķiedru. Vēl viens piemērs. Japāna, kas ir kreisajā pusē, un apvienotā karalista, kas ir labajā pusē šajā schēmā, parāda tādu fascinējošu anomāliju, un to parāda arī citi datu avoti. Japānā platjoslas pakalpojums uz iedzīvotāju uh, ir zemāks nekā apvienotajā karalistē. Tas ir pilnīgi tā negaidīti, bet ļoti pamatot dati to pierāda. Tāpat visos šajos stabiņos, tātad gaiši zilā daļa ir video. Violetā krāsa ir viss pārējais interneta un IP datu lietojums. Tā tad šī gaišī zilā krāsa. Mēs redzam, kāds ir patēriņš un redzam, ka ir atšķirības eh, valstīs. Apvienoties, apvienoties ASV šis video komponents ir ļoti liels apvienotajā karalistē. Mēs redzam, ka uh, Gan video, gan pārējie pakalpojumi ir diezgan tādā labā proporcijā. Netflix un Hulu tur noteikti spēlē lielu lomu apvienotajā karalistē, bet eh, video ir paliek diezgan būtisks komponents, neskatoties to, kā mēs šo stabiņu tālāk um, analizējam. Tā tad ASV atkal. Viņiem ir liels patērē, patēriņš salīdzinot ar citām valstīm. Bet varbūt tas nav tikai platjoslas kā funkcijas dēļ. Bet ātrums ASV tāpat laikā ir nedaudz zemāks nekā Eiropā. ASV situācija ir saistīta varbūt ne tik daudz ar ātrumu, bet ar citiem ar internetu saistītiem uh, faktoriem. Uh, Tā ka galvenais vērojums šeit ir tāds, ka e, joslas platums, protams, ir svarīgs faktors, nevar bez tā iztikt, bet tas ir tikai viens no noteicošiem faktoriem tajā, cik gatavs ir internets un cik gatavs tas ir lietošanai. Vēl viena dimensija. Vai mēs esam atpalikuši? Tātad vai Eiropa ir uh, iepalikusi? Ir uh, Eh, dažādi pētījumi atkal veikti Imko komitejas eh, vārdā, un secinājums arī te ir bijis tāds, ka tās valsts, kas ir priekšgalā Eiropas Savienībā un arī citur pasaulē, šķiet, ka tur nav ārkārtīgi liels, eh, liels atšķirības, piemēram, e valdības pakalpojumu izmantošanā. Te, protams, jāņem vērā arī fragmentācija kas reizēm ir kā tāda hroniska sistēmiska problēma. Protams, ka te ir nepieciešami centieni. Būtu labāk, protams, ja platjoslas pakalpojumi būtu nodrošināti, bet ir nepieciešami arī citi elementi. Nu, lūk, kā mēs varam redzēt šo Eiropas attēlu kontekstā? Kreisā kolonna atspoguļo NGE NG tehnoloģijas Eiropā, un te jūs redzat, Eiropas valsts ir augšā, Beļģija, Francija, Vācija. Tad ir arī daži Austrālija, Kanāda konkurenti, Japāna, Koreja, Jaunzēlanda, Singapūra un ASV ir apakšējā līmenī. Tālāk ir pārklājums pa, sem, pa, pa mājasēmniecībām. Un šeit redzam, ka šeit ir, nu, dažās valstīs daudz labāks līmenis nekā Eiropas valstīs. Ja atgriežamies pie tā, cik lielā mērā ir pieejams, cik tiek izmantots platjoslas internets, tad redzam, ka šeit arī atšķirības ir lielākas, un te pilnīgi noteikti ir problēmas. Nākamās divas kolonas savukārt e, at, atspoguļo optisko spied, šķiedru uz mājasēmniecību un arī dzen e, šīs šķiedras izmantošanu uz maisaimniecību. Te redzam ļoti lielu atšķirību starp Eiropu, Eiropas valstīm un redzam lielākas atšķirības ir drīzāk nevis pieejamības ziņā, bet izmantošanas ziņā. Labajā kolonā atgriežamies pie kaut kā, ko minējām pirms brīža, respektīvi faktiskā piegādes ātruma. Un te redzam, ka Eiropai faktiski nav tik īpašu problēmu. Liels daudz no tām, ko mēs uzskatām par ļoti advancētām šā ziņā, Austrālija, Jaunzēlanda, piemēram, nebūt, nav tik, nepiedāvā vēl tik lielu faktisko ātrumu. Un tie nespēj, nestāv līdz Eiropas ātrumiem. Eiropā pat šie ātrumi ir vidēji lielāki nekā ASV. problem of time. Oh, so she said 50. Okay, two minutes. Good. When we come to... Uh... Kad nonākam pie Eiropas politikas, tad ir virkne e, mītu, kas virz uz priekšo politiku. Nu, lūk, vai, piemēram, Eiropa atpaliek no nākamās paaudzes piekļuvas, jā un nē. Daži ir par argumentu, daži pret. Uh, Mēs uzskatām Eiropa mm, šeit, nu, faktiski situācija ir diezgan laba, bet tomēr arī vājās puses, vai Eiropas telekom sektori ir sastops ar problēmām arī jā un nē šī aina ir ļoti dažāda atšķirībā no, no tās kompānijas, uz kādu skatāmies, vai politika var pātrināt NGA īstenošanu. Nedomājam, ka to var izdarīt vienīgi tikai ar regulējošu ietvaru. Mēs domājam, ka ir vajadzīga dažāda veida pieeja šai ziņā. Tālāk video arī šeit ļoti liela daļa no kopējā e, Eiropas plātjos datu atspoguļo video. Tieši šī, šī plūmi krāsa bija video daļa saskaņā ar Cisco datiem. Nu, kas attiec uz politikas ieteikumiem, kas bija šī pētījuma galvenais mērķis, ņemot vērā, cik lielā mērā audiovizuāliem mediju spēlē šā ziņā, domājam, ka ļo, ļoti labi, ka, ka fokus, lai tikts uz digitālo mm, e, ēru, turklāt jāpievērš autortiesību aizsargāšanai. Mēs turklāt arī uzskatām, ka piekļuva saturam no jauna dalībnieku puses ir ļoti svarīga. Ne tikai tiem, kas jau vienmēr to izmantojuši, bet arī tādi lieli e, izmantotāji, kas reizēm ir jauni ienācēji tirgu, būtu svarīgi. Tie, protams, ir sarežģīti jautājumi, kam būtu jāpievērš vairāk uzmanības. Lūk, šis ir no e, vēl e, no Florences regulējums skolas. Un te tiek runāts par to, kāda pasākuma tiek īstenāta pieprasījuma pusē, un tiem varētu būt daudz lielāka ietekme, tad, ja ir piedāvājumā plašs interneta ātrums. Nu, lūk, mēs domājam, ka arī šeit vajadzētu pievērst vairāk uzmanības šādiem, šādām niansēm. Nu, noslēgumā pāris rekomendācijas, kas citur vēl netika atspoguļots, varbūt pats galvenais ir tas, ka tradicionālo universālo pakalpojumu izslēgšana, lai uzsāktu jaunus var, pakalpojumus, varētu īstenot ar valsts finansējumu mēs uzskatām, ka tas varētu noderēt, ja tiktu risināts jautājums par to, vai šos pakalpojumus var vai nevar atļauties iedzīvotāji. Un te varētu būt atbalsta pakā, pakalpojumi. Nu tad vēl virzoties uz priekšu, mēs uzskatām, ka ierosinātā regula, tā kā tā minēta Hercogas ziņojumā, ir ļoti svarīga, jo tas pilnīgi noteikti ļaus nu, ar uzlabojumiem turpināt šo jomu un domājam, ka tas ir ļoti svarīgs pasākums. Nu, līdz ar to varbūt tad došu vārdu jums priekšādā. Grācie, multi. Lielas paldies, Mārkus um, kungs, par šo tik interesanto ievadu. Man nu, ļoti žēl, ka jāpiemina tagad tāda tēma kā laiks. Bet, nu, mēģināsim tomēr visus uzklausīt. Ā, tad nē, nu, tad otrās prezentācijas nebūs, saka priekšsēdētāji. Ā, tad ļoti labi. Mums būs tikai viena prezentācija, mums ir ideja, tad mums ir uh, iespēja organizēt arī diskusiju. Edita Hercoga lūdzu. Es paldies, es um, vēlos pateikties runātājiem, es ļoti ceru, ka visiem parlamenta deputātiem ir piekļuve šiem materiāliem. Liels paldies! Vēl pirms šī prezentācija izskanēja, kolēģi to jau bija izlasījuši un uh, mani pakonsultējuši par uh, iespējamo, iespējamiem uzlabojumiem. Tas, ko jūs aprakstījāt, tas, protams, ir ekonomiskās konkurētspējas pamats, un mēs par to ļoti bieži runājam parlamentā. Uh, bet kaut kā mēs nevaram izteikt skaitļos šo ietekmi uz ekonomiku. Šajā priekšlikumā tas tik skaidri neizskan. Varbūt šī izteikšanās skaitļos būtu tāds interesants aspekts, ko varat papētīt. Tad um, Jūs teicāt, cik svarīgi mums ir attēli, video materiāli. Bet bieži cilvēki saka, ka video materiāli ir eh, tāda izklaida viena. Bet es uzskatu, ka video materiāli, ko es esmu redzējusi Dienvidu Korejā, Japānā un citur, video materiāli nemaz nav izklaidi. Tātad vai mums ir informācija par to, kā mēs varam tagad saprast, kas video materiālā ir izklaides sastāvdaļa un kas ir tā sastāvdaļa, kas veicina ekonomikas izaugsmi. Un vēl viens jautājums. Regula, pie kuras strādājam, sinerģijas ar citām rūpniecības nozerēm ir ļoti svarīgas. Mums uh, ir arī konkrētas direktīvas, kas runā par pakalpojumiem katrā maisaimniecībā. Es vēlos mobilizēt šos spēlētājus, lai eh, viņi būtu atverti un piedalītos sadarbībā un labāk, ciešāk sadarbotos ar sektoru. Kā jūs skatāt potenciālas sinerģijas? Tātad par šo rakšanu kopā varbūt to nedaudz paplašināt. Vai jums te būtu kādas pārdomas? Nu, tagad nākamā runātāja Dekastījo kundze. Es paldies. Ziņo, šī prezentācija mums uh, ļoti noderīga un arī interesanta. Es tā jau vēl ieskatīšos. Jūs um, Runājot par um, platjoslas pakalpojumiem un uh, par um, to, ka piedāvājums kā tāds nav vienīgais faktors, kas jāņem vērā. Kā tad būtu tie citi faktori, stimulējoši faktori, lai panāktu pilnīgu šo pakalpojumu izvēršanu, lai mums būtu visiem ātri darbīgs vai ļoti ātri darbīgs internets. Šajā pētījumā, ko pieminējāt, kādi citi faktori ir svarīgākie? Nu, mēs runājam par uh, saikni starp um, izaugsmi un um, ekonomisko aktivitāti un kā to visu sasaistīt ar internetu ātrumu un uh, piekļuvi platjoslas internetam. Varbūt jūs varētu to nedaudz pakomentēt un mums būtu skaidrāka situācija arī ar konkurētspēju. Paldies. Kāds cits vēlas izteikties? Ja neviens nevēlas izteikties, došu vārdu komisijai. Mhm, tad izteiksies arī Markus Kungs, protams. Teikšu arī pati dažus vārdus. Pētējums ir ļoti interesants, acīm redzot, bet e, jāsaka, man pašai vajadzētu iedziļināties šajās lietās, lai labāk izprastu šeit sniegto informāciju, šos skaitļus. Jūs runājat par fiksētu platjoslu un tas raksturīgs lielām valstīm, ASV, Jaunzēlande. Nu, mana valsts te nav gluži vadošā pozīcijā, to mēs visi zinām, bet e, skatot atkal Eiropas Savienību, esmu trešajā vietā. To es gribētu labāk izprast. tad video materiāli un platjoslas internets. Jūs teicāt, ka tas nav tas vienīgais elements. Tas ļoti interesanti. Būtu ļoti noderīgi uzzināt par citiem elementiem. Tātad praktiski kolēģi jau uzdeva šo jautājumu par citiem faktoriem. Un eh, turklāt Es vēlētos vairāk uzzināt par pašu pētījumu, varbūt tie, kas vēl, kas bija līdz atbildīgi, varbūt par pamata datiem, par skaitļiem, kas te minēti. Tiemžēl mums nav tik daudz laika, lai te visām iedziļinātos tagad. Un ļoti žēl, ka tā ir. Es katrā gadījumā vēlētos, ļoti vēlētos vēl papētīt šo prezentāciju. Un nu, tiešām šodien mums nav tik daudz laika, bet tā kā mēs gatavojam regulu par šo tematu un rekomendācijas mums ļoti vajadzīgas, būtu lieliski, ja jūs varētu mūs atbalstīt šajā darbā. Un tagad jums ir iespēja atbildēt uz jautājumiem. Jums ir daudz laika, samērīgi daudz laika, protams. Un tad skatīsimies, vai būs papildi jautājumi. Lielas paldies un paldies par jūsu lēpniem komentāriem. Nu, vispirms uh, dziļāk ieskatoties šajā prezentācijā, nu, jūs sapratīsiet, ka uh, tas, protams, ir pārskatīts dokuments, bet uh, tajā īstenībā 200 lapuses pat nedaudz vairāk. Tā kā nu, tiešām tajā ir jāieskatās, lai saprastu visu labāk. Te konkrēti izskanēja jautājumi par to, kā skaitļos izteikt izaugsmes potenciālu, ko piedāvā platjoslas pakalpojumi. Presē nedaudz par. Pētījumā par to nedaudz uh, tika diskutēts. Un, um, interesanta informācija uh, komisijai uh, ir par platījoslas vērtību. Viņiem šeit ir vairāki rādītāji, patērētāji un saražotā platījoslas vērtība. Uh, Tas bija vienīgais um, mēģinājums vērtēt platjoslas pievienoto vērtību. Viņam arī bija interesanti skaitļi. Un citādi metodoloģija ir attīstīta, bet par šo jautājumu tomēr ir gan liela neskaidrība. Tad jūs jautājāt par video materiāliem un par izaicinājumiem šajā jomā. Tagad, protams, mūs interesē labāk izšķirt spēju 3D video interaktivitāte. Daudz izaicinājumu, bet Eiropā, kas mūs īpaši interesē, kad mēs, kad komisija runāja par 2007. gada mediju programmas um, pēcteci, kur arī runa bija par medijiem. Uh, Mēs, tas ir komisija, daudz runāja par to, cik saskaldīta ir Eiropas Savienības sabiedrība valodziņā, un um, tāpēc uh, video materiāli tiek veidoti atsevišķām valstīm, nevis Eiropas Savienībai kā tādai. Paneiropas līmenī ļoti maz kas tiek ražots, un tā ir Eiropas audiovizuālo mediju vājā puse. Tagad mēs domājam par platjoslu Padomājiet, ja audiovizuālā joma ir nepietiekami attīstīta, tas ietekmē arī platjoslas pakalpojumus um, pasaulē, kur nevis runā angļu valodā. Um, jāatzīst, ka mēs veidojam daudz vairāk filmu nekā Holivuda, bet uh, pelnam ar šiem filmām daudz mazāk nekā Holivuda. Tā kā saržģīta situācija mums te veidojas. Bet nu labi. Par sinerģijām tātad ejot, skatot nedaudz plašāk par e, rakšanu, te man pēc būtības nav ko teikt šobrīd. Pie tā var, protams, vēl atgriezties. Tad Dekastīja kundze jautāja, kādi citi faktori e, šeit būtu pieminami, runājot par pakalpojumu kvalitāti. Atgriežoties pie Korejas. Tur Viņu panākumi ir vienkārši lieliski pie katra rādītāja. Man jāsaka, ka viņiem šeit ir bija ļoti plaša iniciatīva, un valdība arī ļoti aktīvi palīdzēja, un tas arī ļoti labi darbojies visā valstī. Viņam nebija subsīdiju attāliem reģioniem, bet eh, viņi centās savstarpēji savienot eh, pilsētas. Un eh, tad tika informēti patērētāji, tur tika organizēta ļoti plaša kampaņa, un daudzās jomās tas bija lieliski organizēts. Tad arī izglītots personāls, kas nodarbojas ar internetu internetu pakalpojumu piedāvājumu, kā arī um, attiecīgi izglītot internetu lietotāju. Tieši runājot par lietotāju izglītības līmenī, te mēs varētu piestrādāt. Aplūkojot Eirobarometra datus, jūs redzēsiet, ka uh, atšķirība atkarībā no valsts uh, personāla datoru lietotāju skaits ļoti svārstās. Skatot situāciju ASV, tur ļoti nozīmīgs uh, faktors ir reģionālas grupas, klasteri, kas uh, pirmie sāk piedāvāt internetu pakalpojumus. kas virza savu pakalpojumu kvalitāti. Te es runāju nedaudz par uh, pieprasījuma stimulēšanu. Un mēs šobrīd nevadāmies tik ļoti pēc uh, šī pieprasījuma, skatot mūsu e iniciatīvas vai viedo pilsētu iniciatīvas. Es nezinu, kā tagad to izteikt skaitļos, varbūt, bet uh, tas noteikti ir viens no tiem faktoriem. Tad arī par datoru pieejamību ar Koreju. Kas tur ir iedarbojies? Ir ADSL uh, eh, izvēršana pirms desmit gadiem. Platjosla netika subsidēta, bet uh, personāla datori lietotājiem bija pieejami un tas tika subsidēts visos līmeņos, līdz ar to šis cikls tika aktīvi un veiksmīgi iedarbināts. Un tas, ko teica, ko teica priekšsēdētājs kundze. Es ceru. Nu, vienā brīdī mums būs jāapstājas. Es tiešām ceru, ka jūs daudz ko atradīsiet dziļāk ieskatoties šajā ziņojumā. Nu, par jautājumu, kāpēc eh, dažas valstis eh, atrodas saraksta vidū, citas nē. Te ir daudz faktoru. Runājot par ASV, cena ir interesants faktors. Ja kaut kas ir eh, dārgs, mēs to nepērkam tik ļoti, ka kaut kas ir lēts, mēs to pērkam. Mm Un um, iespējams uh, vienkārši lieta tāda, ja platjoslas pakalpojumi ir lēti, tad lietotājiem šie pakalpojumi ir pieejami un uh, pakalpojumu kvalitāte kopumā ir laba. Tas izriet no skaitļiem, kas mums ir, ātrumi, kas ir pieejami, tur, iespējams, ir arī zināmas problēmas, bet netik nopietnas, kā citur pasaulē. Tā kā pētījuma pamatvēstījums ir eh, šāds. Mēs dzīvojam kompleksā ekosistēmā, un ātrums ir eh, pamatelements, bet uh, tas nav viss. Nu, šobrīd uzskatu, ka esmu atbildējis uz uh, praktiski visiem interesantiem tālajošiem jautājumiem, cik nu esmu varējis to izdarīt. Vēlreiz paldies. Paldies arī pētījuma autoriem. Paldies pārstāvjiem. Paldies arī par šo, par šiem ieskatiem jūsu sagatavotajā. Jūs eh, redzat, no vienas puses mēs tev visu vēlamies iedziļināties, bet no otras puses mums jāsāk apkopot lietas. Tā kā ceru, ka mums tas izdosies. Paldies visiem kolēģiem. Nākamā sanāksme notiks 25. septembrī no rīta un pēcpusdienā un tā 26. septembrī tikai no rīta. Turklāt 26. Eh, septembrī pēcpusdienā notiks arī eh, kopīga sanāksme par enerģētiku un klimatu. Bet to visu jūs atradīsiet jūsu